Good, I think we'll make a start now. I've even allowed... Es domāju, ka mēs tagad varētu sākt. Um, un vēlreiz gribu sveikt visus komitejas sēdē. Man ir daži pārziņojumi no koordinātoru sēdes vakardien, bet to darīšu, to sniegšu balsojumu sākumā, tā ka būs vairāk deputāti klāt. Un tagad mēs varētu sākt skatīt um, Maklārkins kundzes atzinumi no mūsu komitejas. Tas ir atzinums vides komitejai Un um, tas ir ziņojums par uh, komisijas paziņojumu solidaritāte un veselība. Uh, jāsamazina uh, nelīdzsvars uh, veselības jomā Eiropas Savienībā. Man ir liels prieks um, uh, sveikt šeit mūsu referenti. Man Klārkins kundze uzreiz došu viņai vārdu, lai viņa var prezentēt mūsu atzinumu un runāt arī par laika grafiku. Lūdzu, man Klārkins kundze. Uh, Paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies, ka ieradāties visi šajā augstajā rītā. Gribētu sākt ar dažiem skaidrojumiem par manu atzinumu, kur jūs droši vien visi esat lasējuši. Centos iekļaut uh, 1500 uh, rakstu zīmēs pēc iespējas vairāk. Tas nav vienkārši jautājums, jo veselības joma ir ļoti daudzveidīga. Uh, Tātad es pievērsos e, tam, kādus e, punktus mēs šeit, kā iekšēja tirgus un patērētā aizsardzības komiteja, varam pievienot. Mēs gribējām iekļaut tādas lietas, kā cilvēku atrašanās, izglītība, um, bet daudz no šiem aspektiem droši vien e, tiks iekļaut ar grozījumiem. Galvenie jautājumi ir ārstēšana ar zālēm un tās pieejamība un uh, lai cilvēki varētu atļauties eh, informācijas savākšana, eh, datu eh, dal, dalīšanās ar datiem dalībvalstu starpā un profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Šīs lietas noteikti būs tādi jautājumi, kas pārklāsies ar citu komiteju darbu. Bet, kā jau es teicu, pirmajā viedokļa apmaiņā, es domāju, ka būtiskākais ieguldījums, kur mēs varam dot no šīs komitejas, ir par profesionālajām kvalifikācijām. Un tas iekļauj tādus jautājumus par automātisko uh, atzīšanu, iekšējā tirgus informācijas sistēmas izmantošanu. Uh, Un tomēr es uzskatu, ka mums ir jādomā, kā uzlabot sadarbību starp nacionālajiem kontaktpunktiem un iestādēm, lai eh, tiktu eh, nodrošināt informācijas apmaiņa. Vakar Budapeštā es runāju ar veselības nozaru pārstāvjiem no dažādām valstīm, um, un viņi arī uh, pārstāv veselības jomas regulātors, un viņi apspriež šīs lietas šobrīd, un viņi varētu dot ļoti būtisku ieguldījumu. Un viņi uzsvēra, ka varētu veidot uh, tādu kā agrīnās brīdināšanas uh, mehānismu, lai uh, nevarētu būt tā, ka kāds cilvēks, kam ir uh, bijuši kaut kādi pārkāpumi, varētu strādāt citā dalībvalstī. Uh, Estrēles kundzes eh, ziņojums nesen tika eh, publiskots eh, no NV komitejas, un tur ir ļoti daudz svarīgi punkti. Viņa uzsver labās prakses izplatības nozīmi, labāku mehānismu izveidi, lai novērtētu līdzsver trūkumu līdz veselības jomā uh, Eiropas Savienībā. Es uzsveru to, ka tas paliek eh, joprojām dalībvalstu kompetencē, bet ir daudz lietas, ko mēs šeit varam darīt, lai palīdzētu viņiem attīstīt um, savu veselības aprūpas infrastruktūru. Bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai neuzkāptu kādam uz varžacīm. Um, gribētu īsi minēt tagad laika grafiku, tas ir diezgan īss. 7. datumā var, uh, līdz tam var iesniegt grozījumus, IMCO skatīšana un balsojums būs 10. janvārī, um, bet tas būs pēcpusdienā, tā kā cerams, ka visi varēs ierasties. Tā kā ir šāds laika grafiks, mums droši vien vajadzēs ēnu referentiem tiksties Strasbūrā un to apspriest. Es ceru, ka mēs, kā IMCO komiteja, varēsim dot būtiski ieguldījumu šajā likumdošanā un labprāt sadarbošos ar ēnu referentiem un uzklausīšu viņu viedokli par šo atzinumu uh, tagad. Paldies, uh, Maklārkens kundze. Es domāju, ka ļoti pareizi ir mums pievērsties tiem jautājumiem, kur mēs varam uh, pā, dot pievienoto vērtību. Paldies, ka pārstāvējāt komiteju veselības regulātoru konferencē. Un es ceru, ka jūs runājāt arī par to darbu, kas mums ir plānots nākamgad. Es domāju, tas arī būs ļoti vērtīgi komitejai sadarboties ar viņiem. Tagad mēs varētu tad eh, diskutēt eh, un eh, Vanjo kundze pirmā. Bernadette. Bernadette. Eiropas Tautas partija joprojām nav klāt, tāpēc jūs varat sākt. Euh, euh, paldies priekšsēdē, paldies Maklārkins kundzei. Tas, protams, ir ļoti grūti Šis 1500 zīmes jau nu neiespējami. Es centīšos ieguldīt savu darbu, es esmu nodarbojusies vidas komitejā un arī šajā komitejā ar šo jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un ko jūs varbūt vēl nepieminējāt, ir pirmajā punktā, proti, ka jānorāda tas, ka ir disbalans, kurams iemesli ir ekonomiski sociāli. Tāpat ir jāņem vērā arī geogrāfiskais aspekts. Un mēs, protams, esam iekšējā tirgus komitejā, taču sestajā punktā jūs norādāt arī uz pakalpojumu direktīvu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi atgādināt, ka komitejā esam ļoti strādājuši, lai ielikt šo direktīvu, tā teikt, iekavās, taču tomēr uz to ir jānorāda, jo veselība tomēr nav tāda pati prece kā citas preces. Taču, ja jūs uzstājat, ka ir jāpiemina šī pakalpojuma direktīva, tad par to vēl vajadzētu parunāt. Mans viedoklis ir vairāk skeptisks. Šķiet, ka piektajā punktā runa ir par veselības pakalpojumu uzlabošanu. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Protams, dalībvalstīm šajā jomā ir savas kompetences un viņas tās patur. Taču mums ir izdevies arī uzlabot komisijas priešlikumus direktīvā par pārobežu veselības aprūpu. Tādēļ ļoti svarīgi sadarboties ļoti pozitīvā veidā un kopā, lai mēs varētu rast ietaupījums mūsu sociālajās un veselības aprūpas sistēmās, lai mēs varētu izmantot kopīgus tīklus, pētījumus, zinātnisko darbu, kā arī materiālus un iekārtas, kas ir ārkārtīgi dārgas. Īpaši tādā jomā, kur ir uh, pārobežu sadarbība, piemēram, Bēļģija, Francija, Vācija, un šeit noteikti var iegūt ietaupījumus. Un tas nav atkarīgs tikai no mūsu komitejas, ja mēs sakām, ka šeit var gūt ietaupījumus ir jārīkojas efektīvi, inteliģenti. Turklāt ir nepieciešams ļoti plašas informatīvās kampaņas, lai pacienti dzīvotu daudz veselīgāk, daudz labāk aizsargātu savu veselību. Un šeit mums ir jāatcest arī veselības aprūpas apdrošināšanas sistēmas, un dalībvalstīm būtu jāsāk tādas kā profilaktiskās kampaņas, kā tas notiek daudzās dalībvalstīs. Mūsu valstī tas tā notiek diezgan lēni, bet, piemēram, krūtsvēža gadījumā ir jāveic preventīvu pasākumi, īpaši uz um, tādām personām, kuras šādas slimības skar vairāk, kā, piemēram, vecāks personas. Un tieši novecošanās problēma mums arī ir ļoti būtiska. Un šeit runa ir par iekšējo tirgu. Vai mums tiešām nevajadzētu pārdomāt par to, ka ir jāpiedāvā veselības aprūpas pakalpojumi mājās, tātad medicīniskie pakalpojumi, bet no otras puses arī sociālie pakalpojumi, un par tiem mēs esam atbildīgi. Tas rada arī, arī darba vietas un izaugsmi. Tad mēs noteikti varēsim nodrošināt mūsu sociālās sistēmas un to, ka pilsoņiem tiek nodrošināta pienācīga aprūpe pie viņiem mājās. Runājot par veselības aprūpē strādājošo mobilitāti, par to jau jūs izteicāties par savstarpējo atzīšanu profesionālajā jomā un saistībā ar 2005. gada direktīvu. Es ceru, ka mēs e, ejam pareizajā virzienā, jo tas viss ir veltīts cīņai pret nevienlīdzību, īpaši jārūpējas par cilvēkiem, kur nevar atļauties izmantot šo sociālos un veselības aprūpas pakalpojumus. Es domāju, ka tas, ko Obama cenšas panākt apvienotajā Amerikas Savienotajās valstīs, es domāju, ka tas ir ļoti iedvesmojoši. Mums vajadzētu padomāt, kā mēs varam uh, radīt tādu sistēmu, kur notiek universāla darbība, īpaši šajā krīzes apstākļos. Ir cilvēki, kur dzīvo uz ielas, taču kuriem vajadzētu saņemt bezmaksas veselības aprūpi. Tas ir uzdevums ne tikai dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienībai, Mēs vēlamies Eiropas Savienību, kas šādu vīziju uztur un vienlaikus arī nodrošina darba vietas šajā jomā. Paldies! So indeed, ben... Liels paldies, Bernadette Bernjo! Man ir vēl viens jautājums. Iespējams, ka tas ir tikai valodas redakcijas kļūda. Jūs teicāt 7. decembris un balsošana 10. bet es domāju, ka te ir domāts 10. janvāris. Tātad balsošana 10. janvārī. Labi, paldies. 7. decembris ir termiņš eh, grozījuma iesniegšanai, un 10. janvārs ir balsošana. Pirmā diena, kad mēs esam atpakaļ. Labi, Kristians Bosoja. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Antonijs Provanovs un savā vārdā gribētu apsveikt Maklārkens kundzi par lielisko atzinumu. Uh, Šis ir temats, kas Eiropas pilsoņiem ir ļoti būtisks. Mēs šeit runājam par veselības aprūpi un um, veidiem, kā varētu samazināt uh, nevienlīdzību šajā jomā, bet mēs skaram arī sociālus un citus sabiedrības jautājumus. Šobrīd mēs diskutējam par uh, pacientu tiesību direktīvu pārobežu veselības aprūpē, un tur ir dažādas grūtības sarunās ar padomi. Uh, Jautājums par līdztiesību veselības jomā būtu jāskata ļoti uzmanīgi Eiropas Savienībā. Jāpilno, jānodrošina vienādu pieeju aprūpē visiem Eiropas pilsoņiem, kā tas ir teikts Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Un tā būtu vislabākā atbilde šiem te pacientiem, kas uh, meklē veselības aprūpu citās dalībvalstīs. Ir pagājis vairāk kā gads kopš komisijas paziņojuma, un parlamentam ir jāskars pie šī jautājuma, jāķers pie tā risināšanas. Mums ir jāatceras, ka divi lielākie izaicinājumi turpmākajos gados uh, veselības aprūpē uh, un tie ietekmēs uh, visu veselības aprūpu Eiropas Savienībā. Pirmais ir ekonomikas krīzes jautājums un tās ietekme uz budžetu kas ir jūtama jau daudzās Eiropas Savienības valstīs, kurām ir jau bijis jāsamazina budžets, vai tas vēl būs jādara. Un tad, diemžēl, tas tiek darīts arī uz veselības aprūpas rēķina. Un otra lieta ir nedaudz vecāka problēma, bet tā ir mūs vēl ilgas kars, un tā ir demografiskā krīze. Tas mums uh, ir ļoti skaidrs, uh, ka tas ir uh, ļoti svarīgs jautājums, kas būs jārisina nākotnē. Atzinumā jau ir minēti. Uh, vairāk svarīgi jautājumi, un es domāju, ka to uh, varētu papildināt ar sekojošiem punktiem no IMCO mēs redzam, ka šī nelīdzsvarotība ir plašāks jautājums nekā tikai veselības aprūpe, un tur ir uh, vajadzīga arī uh, uh integrācijas, patērētā un citu politikas atbildes un uh, primārā aprūpe būtu jāskat kā viena no galvenajām jomām, jo uh, tieši šeit mēs varam vislabāk atrisināt problēmas jau tās saknē. Runājot par veselības aprūpas darbiniekiem, dažām dalību valstīm trūks darbinieki, varu dot savu Rumānijas piemēru, un esmu pārliecināts, eh, ka Provānaus kundze domāja par savu valsti Bulgāriju, bet ir arī citas valstis, kas ir saskāršās ar problēmām tieši veselības aprūpas darbinieku trūkumu dēļ. Un eh, mēs nedrīkstam neredzēt šo jautājumu, ja vēlamies risināt nelīdzsvarotību. Uh, Specializētās aprūpas iespējas ir saistīts arī ar inovācijām, un tas var dot konkrētus labumus pacientiem un patērētājiem. Un visbeidzot ir jāveido inovatīvi sadarbības me mehānismi eh, veselības jomā, eh, tā vei, tādā veidā, eh, ka, lai mēs, protams, neskartu dalībvalstu pilnvars, bet tomēr mēs šeit kaut ko varam darīt. Paldies, Maklārens kundze. Liels paldies, eh, Kristian Buzoju. Tagad varam dot vārdu Šaldemos kundzei un Kreutzmann kungs varbūt arī gribēs kaut ko teikt, bet vispirms Šaldemos kundz lūdzu. Man, også, tak til fru Maklārens. Kort, med nogle ganske få. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies Maklārkins kundzei par šo labo ziņojumu. Man ir pāris papildinājumi šim labajam ziņojumam. Protams, manevrēšanas iespējas šādam atzinumam ir ļoti ierobežotas. Ceturtais punkts. Manuprāt, šeit teiktais ir ārkārtīgi svarīgs un ļoti labs. Šeit mēs tiešām Eiropas Savienības līmenī varam rīkoties, apkopot informāciju, apmainīties ar informāciju, lai panāktu līdzsvars starp nelīdzsvarotību šajā veselības aprūpas sistēmā. Un astotais punkts, tas arī ir ļoti svarīgi mūsu komitejā, lai cīnītos pret diskrimināciju veselības aprūpas sistēmā. Trešais punkts, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Jūs sakat, ka viens no galvenajiem aspektiem ir piekļuve veselības um, aprūpēji, farmakoloģiskajiem izstrādājumiem. Un, mūsuprāt, mums vajadzētu iet vienu soli atpakaļ, jo galvenais ir piekļuve medikamentozai aprūpēji. Tas ir pats galvenais. Un pēc tam nāk tikai šī pieejamība Sākumā ir jānodrošina vispār pieeja veselības aprūpas pakalpojumiem. Tas ir pats galvenais. Un pēc tam tikai par to, cik tas ir iespējams atļauties šos pakalpojumus. Tātad galvenais ir šī piekļuva. Un vēl mēs varētu pievienot kaut ko tādu, ka varētu izmantot iekšējā tirgus funkcijas, lai īstenotu agrīno diagnostiku lai varētu nodrošināt cilvēku aprūpi, ja viņi ir saslimuši. Un šeit es iesniegšu arī savus grozījumus, taču sirsnīgi pateicos par šo atzinumu. Ne, Mr. Krosman, it's not going to get you. Krosman kungs, mm, nu, ja jūs nevēlties, tad es varbūt varētu, kā komitejas deputāts, šo to piebilst. Pirmkārt, es domāju, ka Marklēns kundze ir paveikusi labu darbu. Uh, pievēršoties tiem ierobežojumiem, kas um, mums ir, protams. Un es uh, skatīju komisijas dokumentu. Uh, ir jocīgi, ka uh, veselības aprūpas uh, darbinieku ieguldījums šeit nav iekļauts, jo kompetences uh, dalīšana un um, tikšanās starp uh, medicīnas darbiniekiem ir ļoti būtiska. Uh, un kā Vanjo kundze un uh, arī citi runātāji uzsvēra, tad uh, daudzkārt problēmas ar nevienlīdzību ir tieši tāpēc, ka šie profesionāļi ir nevienmērīgi uh, izplatīti pieejami reģionos un valstīs. Otrakārt, septītajā punktā un es jums varbūt šeit iesniegšu kādu grozījumu, kā papildu punktu šeit. Šeit mēs atkal atgriežamies pie punktu, ko esam jau vairāk kārt apsprieduši šajā komitejā. Un tas ir par to, kā veselības dienesti investē un kā viņi varētu investēt, lai stimulētu jaunus inovatīvus risinājumus. Un um, varētu šeit uh, divas, šīs divas lietas sakombinēt. Un, uh, tam var būt arī ļoti būtiska ietekme uz uh, to, lai uh, arī attālākiem reģioniem būtu pieeja uh, veselības apkalpojumiem, un tas varētu nodrošināt arī to, ka vecāki cilvēki varētu ilgāk palikt mājās, viņus varētu sasniegt savādāk ar kaut kādiem diagnozes instrumentiem vai tam līdzīgi. Es uh, man jāsaka, ka bija, Kristians Bizoja to norādīja, ka vides komiteja ilgi ir ņēmus laiku, lai sniegtu atzinumu par to, un mēs diez vai būtu gaidījuši tik ilgi, lai gatavotu atzinumu, tātad vairāk par gadu, bet tas tagad ir apsteigts ar to, ka mums ir jauninājums ziņojums, kas ir būtisks uh, elements šeit uh, runājot par inovācijām, kas mūsu komitē arī interesē. Un atsaucoties uz šādamos kundzes teikto, mēs zinām, ka komisārs Dalī veiks šādu darbu, lai uzlabotu zāļu tirgu un veicinātu plašākas investīcijas jaunu zāļu um, attīstīšanā un jaunu uh, ārstēšanas metodu izstrādē, metodas izstrādē Eiropas Savienībā, un man liekas, ka tie ir svarīgi punkti. Uh, Tie ir tikai tātad eh, daži aspekti no manas puses, un uh, es labprāt pievienot dažus punktus viņas ziņojumam. Ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad uh, lūkšu Sēna kungu no komisijas varbūt izteikt dažus komentārus, un tad uh, došu vārdu vēlreiz referentai, lai viņi varētu noslēgt. Lūdzu, Sēna kungs. Merci beaucoup, monsieur le président. Uh, Euh, merci beaucoup de nous donner l'occasion. Donc... Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka dodat uh, mums iespēju izteikties par šo dokumentu. Vispirms šī paziņojuma ietveros viens no galvenākajiem, viens no būtiskākajiem punktiem, kuru mēs esam izcēluši, lai efektīvi varētu cīnīties pret nelīdzsvarotības novēršana veselības aprūpas jomā ir jēdziens veselība visos, visās veselības aprūpas jomās, visās veselības politikās. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt visus kopienas politikas um, sektors, īpaši, lai novērstu nevienlīdzību veselības aprūpas jomā. Um, Tas ir viens no, tā ir viena no jomām, kas eh, sniedzas pāri klīniskajiem un socioekonomiskajiem, bet arī geogrāfiskajiem aspektiem. Kas attiecās uz atsevišķiem punktiem, es gribēju izteikt divus komentārus. Šeit ir pieminēta pieeja veselības aprūpē, sociālais aspekts. Un eh, pēdējā laikā ir tapuši daudzi akadēmiski darbi Piemēram, apvienotajā karalistē ir publicēts nesen šāds pētījums. Arī geogrāfiskajam aspektam ir būtiska nozīme. Nevienlīdzība pastāv ne tikai starp dalību valstīm. Nevienlīdzība veselības aprūpas jomā pastāv arī vienas valsts ietveros, dažādos geogrāfiskajos reģionos, un šeit es galvenokārt domāju valstis ar lielu teritoriju. Šajās valstīs atšķirības starp uh, veselības aprūpi var būt visai ievērojams, īpaši starp pilsētām un lauku rajoniem, un reizēm veselības aprūpe tur sagādā problēmas. Kas um, attiecās uz šī paziņojuma īstenošanu, ir ārkārtīgi svarīgi apmainīties ar datiem un informāciju un komisija šodien to vēlas uzsvērt. Apmaiņa ar datiem ir viss pamatā. Mums ir jāuzlabo savas zināšanas, mums ir jāiegūst vairāk informācijas par veselības aspektiem, ejot tālāk par socioekonomiskajiem aspektiem. Komisija pēdējo mēnešu laikā pie tā ir daudz strādājusi, lai uzlabotu mūsu zināšanas bet uh, turpmāko mēnešu laikā, kā jau tas ir uh, paredzēts paziņojuma tekstā, ir paredzēts sagatavot veselu virkni indikātoru, kas uh, tiks izplatīti ekspertu grupā šie indikātori ļaus izsakot uh, ar veselības aprūpu saistītajām problēmām. Tik daudz šajā diskusijā no manas puses. Liels paldies! Ir uh, ļoti patīkami jūs sveikt šajā komitejā un um, par, sagatavojot atzinumu par šādām lietām mēs varam paplašināt uh, atzinuma aptvērumu. Es uh, gribētu dot vēlreiz vārdu Maklārkins kundzei, lai viņa nobeigtu par, uh, savu atsakāmo par šo atzinumu un varbūt papildinātu. Paldies par jūsu ieguldījumu šajā rītā, un es uh, gribēju uh, uzsvērt pāris lietas. Burzaikungs no Aldi sacīja, cik ārkārtīgi svarīgi Eiropas pilsoņiem un mums kā politiķiem un likumdevējiem ir svarīgi saprast, kāpēc rodas atšķirības veselības ap aprūpē un ko mēs varam darīt. Viņš uh, uzsvēra kāpēc iekšējā tirgus komitejai vajadzētu sniegt savu ieguldījumu šī atzinuma sagatavošanā. Tirgus var nodrošināt risinājumus, var sagādāt darba vietas, un uh, š, apvienojot uh, šīs uh, divas sistēmas, ir iespējams meklēt risinājumus, radīt jauninājumus, un, un iespējams arī atvieglot pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī samazināt to cenu. Mums ir jāraugās uz uh, vispārējo veselības aprūpi, apmainoties ar labāko praksi, un tam ir nepieciešama informācija, kas balstās uz datu vākšanu un apmaiņu ar datiem. Es uh, labprāt um, gaidīšu arī jūsu grozījumus. Liels paldies! Es redzu, ka Rūdas kundze ir ieradusies vai es zinu, ka jūs strādājāt kopā ar Maklārkenes kundzi, bet um, gribēju pateikties par to, ka esat klāt. Tad, tad uh, kolēģi, jums ir termiņi iz, uh, zinām, un uh, mūsu darba grafiks atļaus apspriest šo atzinumu vēlreiz līdz janvārim. Es um, zinu, ka Maklārkins kundze tiksies ar ānu reportēriem iespējams Strasbūrā, un uh, tāpēc um, mēs varēsim vēlreiz par to padiskutēt. Nākamais punkts darba kārtībā ir balsošana. Tā sākas pulksten desmitos, un tāpēc mēs pašlaik varam pieteikt nelielu pārtraukumu, bet sāksim desmitos precīzi.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

Uh, so, ladies and gentlemen, could we, um, could we resume? Dāmas un kungi, vai mēs varētu atsākt darbu, lai veiktu divas balsošanas, kas mums ir paredzētas darba kārtībā šorīt? Uh, so, good morning, everybody. Labrīt visiem! Es priecājos, ka par spīti laika apstākļiem šeit ir sapulcējušies daudz deputātu. Mēs uzklausījām Klārkins kundzi šorīt un viņas ziņojumu par veselības, um, par uh, nesabalansētības novēršanu veselības uh, nozarē līdz 10. decembrim ir iespējams iesniegt uh, grozījumus. Tautas partija gan nebija klāta, bet es ceru, ka viņi iesniegs savus grozījumus. Uh, Kāpēc mēs esam eh, sapulcējušies šeit kopā? Es gribēju jums pastāstīt eh, dažas eh, lietas no koordinātora sapulces vakardien. Es pavisam ātri to pastāstīšu jums. Mums būs jāsagatavo vesela virkne atzinumu. Tie nav likumdošanas atzinumi, proti ziņojums par Eiropas platjoslas pieslēgumiem. To veidos ECR par līgumtiesībām. Tas ir uzticēts Eiropas Tautas partija grupai. Profesionālā izglītība un apmācība S un D grupai. Eiropas pārveidošanu pēc krīzes situācijai GOE un um, GOE grupa. Prasības dalību valstīm ETP ES un protokols par muitas drošības procedūrām ALDE grupai. Ziņojuma autori tiks nozīmēti drīzumā, un tad mēs varētu sākt darbu pie tiem visiem. Es gribēju apstiprināt, ka patērētāju tiesības uh, tur termiņi paliek tādi paši kā iepriekš. Uh, Grozījumi ir iesniedzami līdz 26. janvārim. Bet, protams, ka mēs eh, koordinātoriem dosim mandātu, lai viņi risinātu sarunas ar padomi par būvniecības produktiem. Runājot par vienotā tirgus fórumu 2011. gadam, tas būs ārkārtīgi svarīgs projekts, daudz uh, lielāks un būtiskāks par pilotu projektu, kas mums bija šomēnes. Tas ir uzticēts. Um, Buzoja kungs ir ielūgts uh, organizēt komiteju šim pasākumam, un tajā piedalīsies arī komisija un padomu. Tie būtu galvenie punkti, bet pēc uh, tam, kad koordinātors šī informācija apstiprinās, mēs uh, visiem komitejas uh, dalībniekiem izsūtīsim formālu paziņojumu. Bet nu pārējiem pie balsošanas. Vaisgerberas kundze ir klāt, un viņa mums lūdza, vai mēs varētu veikt nobalsošanu par astoto punktu vispirms. Vēlērs kundze sacīja, ka viņu tas apmierinot, bet tātad no sākuma formālais trialoga saruna iznākums. Jums priekšā ir padomes galīgā nostāja, kur uh, kuru padomi sacīja, ka ir gatava akceptēt, ja mēs to apstiprināsim, un parlamenta un komisijas eh, paziņojums. Tāpēc es eh, došu vārdu Veisgerbers kundzei, kura bija šī ziņojuma autore, un viņa lūgs eh, jūs apstiprināt šo ziņojumu. Liels paldies priekšstādātāji, es domāju, ka es varētu izteikties pavisam īsi. Vispirms es gribēju sacīt, ka ša, šajā ziņojumā, kuru tad, ja viss ritēs kā plānots, mēs um, varēsim apstiprināt plenārsēdē. Ar šo ziņojumu mēs esam paspēruši soli uz priekšu birokrātijas likvidēšanā. Mēs gribam, lai mūsu vārdiem sakot arī darbi. Ir uh, viens uh, punkts, proti korelācijas tabulas, kuras bija šī ziņojuma galvenais aspekts. Starp padomi un parlamentu šeit bija pastāvīgi strīdi, par to es jau izteicos pagājušā nedēļā, bet uh, es no visas sirds pasakos ainu referentiem par to, ka sarunās ar padomi mēs varējām skaidri paust savu nostāju. Es pateicos arī priekšsādātājiem, kurš priekšsādātāja konferencē vienmēr pauda mūsu viedokli un uh, pauda savu viedokli arī komiteja priekšsādātāju konferencē. Kā jau teicu, vārdiem ir jāsako darbiem, un uh, man ir jāteic, ka šajā ziņojumā, kurš ir ļoti tehnisks ziņojums, mums uh, neizdevās uh, iekļaut striktus formulējumus. Tomēr šeit ir formulējums, kas liktu dalībvalstīm sagatavot korelācijas tabulas. Proti tas nozīmē, ka tabula veidā tiks atspoguļots, kā viņi īstenos šo direktīvu. Es domāju, ka šis panākums ir saistīts ar IMCO komitejas darbu. Mēs esam snieguši tajā savu ieguldījumu. Un es uzskatu, ka mēs ar šo ziņojumu ejam pareizajā virzienā, likvidējam birokrātiju un mēs esam sasnieguši labus uh, horizontālus panākumus attiecībā par korelācijas tabulām. Es ceru, ka plenāra sēdē Strasbūrā mēs uh, pirmajā lasījumā to pieņemsim. Kā jau teicu, tas ir tehnisks uh, ziņojums un no satura puses mēs visam piekrītam. Liels paldies, Reisbergers kundze! Jūs eh, zinat, ka šis ir bijis eh, garš un sarežģīts darbs, īpaši attiecībā uz korelācijas tabulām, bet um, kopš māja komisija ir pavirzījusies uz priekšu, un es uh, gribēju teikt arī priekšstādātāju konferences te ir sniegus savu ieguldījumu, bet tagad došu vārdu Dīga, uh, Degā Treid pārstāvim. Paldies, priekšsādātāji! Mēs esam apmierināti ar galīgo iznākumu, un uh, mēs uh, sakosim nolīgumiem, kurus mēs esam panākuši šajā procesā. Paldies arī referentei par konstruktīvu sadarbību un labajām diskusijām, kuras mēs uh, risinājām šajā fórumā. Paldies! Paldies! jautājumu par paziņojumu. Varbūt es eh, varu uzdot dažus jautājumus. Stānīkungs šeit bija pirms dažām nedēļām, un viņš runāja par to, ka pašlaik eh, tiek gatavots jauns paziņojums par mēri instrumentiem, kas uh, tiks publiskots nākamajā gadā. Varbūt jūs varat ko sīkāk par to pastāstīt. Jā, mēs uh, ņemsim vērā to, kas uh, ir teikt šajā ziņojumā. Paziņojums tiks uh, publiskots nākamgad, bet mēs uh, ņemsim vērā šī ziņojuma ieteikums. Labi, paldies! Ir, man ir viens ierosinājums um, pirms um, uh, nobalsojiet par šī trialoga rezultāti par. Mums ir jāsaskaita balsis, tas ir nepieciešams protokolam. Un uh, lūdzu sagatavojiet arī balsošanas kartītes. Okay. 32 pār, vai kāds ir pret? Kāds atturās? Tā tad uh, pieņemts vienbalsīgi. Lielas paldies, Anija Veisbergere. Uh, so be, uh... Tā tad. Uh, mums būtu jāpārliecinās, ka uh, šis ziņojums tiek iesniegts uh, pilnām debatēm plenārsēdē. sēdē apsveic Veisgerbers kundzi ar viņas ziņojumu. Lūdzu, pieprasiet uh, sev runāšanas laiku, lai mēs varētu labi par to runāt. Pārējām pie otrā balsošanas um, punkta šī rīta darba kārtībā, un tas ir Vēlers kundzes ziņojums par neatkarīgu ietekmes ievērtējumu garantēšanu. Bārbara Vailere, vai jūs vēlaties teikt dažus vārdus pirms balsošanas? Jā, to es varu izdarīt pavisam īsi, jo ēnu referenti vakardien vēlreiz ar mani tikās, un mēs eh, iesniedzām, sagatavojām kompromisa grozījumu numur viens, kurā ir apvienoti vairāki atsevišķi pieprasījumi Tas ir visai loģiski. Un, un pa šo laiku es no visām politiskajām grupām esmu saņēmis solījumu, ka viņi atbalstīs šo kompromisu, izņemot eh, no zaļajiem. Es eh, ceru, ka laika apstākļu dēļ viņi man nevarēja to paziņot, bet ir svarīgi, un ļaujiet man eh, noslēgumā vēl to pateikt, mēs vēlamies šeit sniegt atzinumu, kur atbalsta lielākais vairākums, un mūsu pieredze ar ietekmes novērtējumiem un uzlabošanas priekšlikumi, kurus mēs izsakām attiecībā uz eh, līdzinējiem eh, līdzinēju attīstību. Mēs vēlamies, lai juridiskā komiteja to iekļautu šajā ziņomā. Uh, Labi, liels paldies, tad pāriesim pie balsošanas. Kā jau es teicu, šis ir īsts balsojums, tāpēc um, es uh, skaitīšu rokas. Pāns 2a jauns, Kreutzmann kungs par. Mums ir jāsaskaita. Tas varētu ilgt ilgāk nekā parasti. No. 20, 20. So that's, uh, so that's from the past anyway, 20 in favor. Um, those against? Pret? That's carried then. Pieņemts. 20 to 12, okay. Um, uh, 10 pret 12. Tātad pārējiem pie trešā grozījuma ar mutisko grozījumu pār, pret, pieņemts. Trešais grozījums atkrīt, ceturtais grozījums krājas man kungs pār, pret, atkr, uh, noraidīts. Piektais grozījums pār, pret, pieņemts. Sastais grozījums ar mutisko grozījumu pār, pret, pieņemts. Sastais grozījums atkrīt. Kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Pārējiem pie devītā grozījuma Kreutzmann kungs paldi, eh, par, pret. Es domāju, ka tas ir pieņemts, pavisam skaidri pieņemts. Desmitais grozījums Kreutzmanns par, pret, pieņemts. 11. grozījums Kreutzmans pār, pret, pieņa, skaidri norēdīts. 13. grozījums Kreutzmans pār, pret, pieņemts. 14. grozījums pār, pret, pieņemts. Un es domāju par 15. grozījumu. Vēleris Konze Es ierosinātu nelielu mutisku grozījumu, vai es varētu to nolasīt, vai jūs man atļausiet? Nu šeit uh, notika atkārtošanās formulējumā, un mans priekšlikums būtu svītrot vārdus end of the member states, bet es nolasīšu uzsver viedu regulējumu, kas balstīts uz objektīvu ietekmes novērtējumu kas ir Eiropas institūciju dalīta atbaldī, atbildība. Komisijai jāņem vērā arī atsauksmes, kas saņemtas no Eiropas parlamenta reģionālās komitejas, ekonomikas un sociālo lietu komitejas un dalību, valsts, dalību valstīm par, pret, pieņemts. Un uh, tagad pārējām uz, uh, uz uh, citāciju, uz atsauci, un tas atkrīt bet uh, tagad balsojam par um, atzinumu kopumā par pret pieņemts vienbalsīgi. Vai kāds atturās? Nē, labi, paldies Vēlers kundzei. Um, there is quite a lot of further work on this because uh, I think Mrs. Uh, Niebler is actually not going to. Es domāju, ka Nīveres uh, kundze pašlaik nebūs klāt līdz uh, martam, bet uh, mēs sakosim šim, šai attīstībai ļoti labi. Vai es varētu pieteikt nelielu pārtraukumu, lai tie, kas nepaliek, varētu iziet no zāles, un pēc tam mēs sāksim skatīt ļoti svarīgu jaunu darba kārtības punktu, kur ir runa par lauksaimniecības un meža saimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanu. Saskaņā ar priekšsādātāju konferencēm nolemtajiem principiem mēs atklāsim diskusiju, iepazīstinot ar komisijas ietekmes novērtējumu. Došu vārdu Bernadetei Verņo, jo es vēlētos piedalīties šajā diskusijā kā ēnu referents. Un tā kā es IMCO komiteju pārstāvēšu reģionu komitejā, lai paust mūsu viedokli par vienotā tirgus aktu. Tāpēc um, Verņo kundze turpinās vadīt uh, šo rīta sesiju. I just need to make sure I've got all my papers here. Are these my papers?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 Bon, nous allons continuer nos travaux. Je... Turpināsim mūsu darbu. Es domāju, ka visi ir saņēmuši darba dokumentus par uh, šo punktu. Mēs uh, ļoti labi ievērojam noteikto laiku, mums ir arī pietiekam daudz laika, un vispirms došu vārdu komisijai un uh, šo te izdalīto dokumentu tā tad izklāstīs. Šeit ir runa par ietekmes novērtējumu. Uh, Čakamam Martīno došu vārdu, bet lūdzu vispirms mierīgi apsēdieties. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātājs kundze, un uh, labrīt uh, visiem, un paldies par iespēju Eiropas komisijai izteikties šeit un prezentēt mūsu ietekmes novērtējumu par likumdošanas priekšlikumu par uh, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem. Uh, tā ir ietver likumdošana, un, ja jūs man atļausiet, eh, pirms eh, prezentācijas nedaudz laika izmantot, un es gribētu atkārdināt eh, vispārējo šī priekšlikuma kontekstu. Kā jūs zināt, tad viens no komisijas mērķiem ir vienkāršot un atjaunot Eiropas Savienības uh, tipu likumdošanu. Uh, Mēs jau pāris solis spērām um, 2007. gadā, kad bija runa par pasažieru automašīnām, un nākamais posms bija 2009. gadā ar vispārējo drošības likumdošanu. Un šobrīd mēs skatām un jau esam izteikuši priekšlikumu um, par diviem citiem ļoti svarīgiem sektoriem. Viens ir lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori. Uh, Eh, ko mēs šorīt apspriedīsim, un šo pēcpusdienu es labprāt arī pavadīšu pēcpusdienu šeit, jo mēs sniegsim arī prezentāciju par ietekmes novērtējumu tā sauktajām L kategorijas eh, um, transporta līdzekļiem, kas ir motocikli un tā tālāk. Tas ir svarīgi, un um, to mēs redzēsim arī uh, procesā un uh, dažādi noteikumi pastāv dalībvalstīs, bet ir svarīgi šos uh, divus pasākums uh, skatīt plašākā kontekstā, proti Eiropas Savienības tipu likumdošanas vienkāršošanas procesā. Tagad es gribētu, gribētu pievērsties ietekmes novērtējumu rezultātiem. Tātad paldies! Ko mēs šajā likumdošanā iekļaujam? Tā ir uh, tipu apstiprināšana Eiropas Savienībā, un gribu jums atgādināt, ka tas nav nekas jauns, un uh, tas jau pastāv uz, kopā ar nacionālojiem uh, tipu veidiem, bet pievienotā vērtība šeit ir tāda, ka ražotāji, uh, kuru produkti ir apstiprināti ar ES tipu eh, var šos produktus laist eh, visā Eiropas Savienības tirgū. Tātad eh, ir tikai viena procedūra, lai saņemtu apstiprinājumu produktam, un tas nav nekas jauns. Tas jau pastāv ilgāku laiku, bet lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru gadījumā viens kritiski svarīgs elements bija ES tīpa apstiprinājuma izplatījums. Un šeit uh, Mums uh, ir runa par ļoti uh, dažādu lietojumu. Uh, ir ļoti dažādi traktori, kas tiek izmantot, piemēram, vīna darītavās. Uh, tie ir ļoti spēcīgi traktori, kas var braukt arī pa ceļiem uh, diezgan piemērotā ātrumā. Need to look into a rationalization of. Tā tad ir jāskatās uz uh, šī sektora racionalizāciju un dažādu produktu kategoriju sakārtošanu. Ko mēs sagaidām? Mēs sagaidām, uh, ka Tātad šis ietekmes novērtojums noved mūs pie secinājuma, ka obligāta ES tipu uh, lietošana nav ideālais risinājums visām kategorijām, bet uh, Tātad tur ir jāveic tāda mērķiecīga pielāgošana attiecībā uz dažādām produktu kategorijām. Vēl vairāk uh, es gribētu runāt arī par MVU bažām. Uh, tie ir uzņēmumi, kas vietējā un reģionālā līmenī ražo produktus, un tur šī te es tipa piemērošana nebūtu varbūt uh, īpaši vajadzīga. Uh, Jā, ir nacionālie tipi un certifikācija, tad to arī vajag saglabāt, un mēs šādi piedāvājam uh, izvēlu ražotājiem. Kā jau es teicu, tad uh, dažādos gadījumos uh, šī te tipa apstiprināšana ir uh, nav obligāta, un uh, šie individuālie transporta līdzekļi, kas tiek. Uh, kas tiek ražoti speciāliem mērķiem, tur mēs neiesakām šādu uh, ES uh, tipoloģiju izmantot. Ko mēs vēlamies risināt? Vienkāršot struktūras, kas mums šobrīd ir pamatdirektīva, 2003. Uh, gada pamatdirektīva un 24 ieviešanas direktīvas, konkrētas direktīvas, kas uh, pašas arī jau ir grozītas, tieši lai pielāgotu tehniskajam progresam šīs direktīvas. Protams, ka tas ir uh, diezgan liels sloks nacionālajām iestādēm dalību valstīs šo direktīvu transponēšanu likumdošanā un uh, to jādara pareizi. Viens no jautājumiem, ko es tikko minēju, ir tas, ka tagadējais ietvars ir diezgan ierobežots, runājot par eh, pārklājumu, jeb izplatību, un tāpēc mēs eh, ļoti uzmanīgi skatām, kā varētu paplašināt eh, šo, šo tipu lietojumu arī uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, ieskaitot vilcējus un citu veidu transporta līdzekļus. Viena ideja, kas uh, varbūt tekstā neparādās, kas jums ir piedāvāts, tas ir arī drošības aspektu atjauninājums, īpaši, ja mēs runājam par uh, bremzēšanas prasībām un arī citiem aspektiem, kas attiecas uz vides ietekmi. Ietekmes novērtējums uh, tika veikts pirms kāda laika jau, un uh, gribētu uzsvērt, ka tas tika veikts, un šis priekšlikums tika izstrādāts uh, pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Ietekmes novērtējums tika veikts 2008.-2009. gadā pēc uh, publiskajām konsultācijām, kas tika veiktas 2008. gada vidū. Uh, ietekmes eh, novērtējumā un publiskajās konsultācijās mēs pievērsāmies galvenajiem neatrisinātiem jautājumiem, jeb pīlāriem, kas eh, šeit eh, tika apspriesti - vienkāršošana un labāka likumdošana. Arī tas, ka mēs tagad piedāvājam uh, izmantot uh, uh, regulu, tipu apstiprinājumiem un nevis direktīvu, vienotā tirgus pabeigšana, tātad kāda veida izplatība būtu šiem ES tipiem un kā nodrošināt to, kur šis tipa apstiprinājums būtu obligāts, kur tas būtu izvēles ziņā. Uh, Uh, un kur mēs varētu atstāt nacionālo tipu izmantojumu. Jā, gribētu uzsvērt to, ka varbūt pretēji tam, ko varētu sagaidīt, uh, ko mēs darām attiecībā uz motocikliem, e, e, šīs L kategorijas transporta līdzekļiem, mēs šeit tagad negatavojamies uh, ņemt vērā tehniskas izmaiņas, kuras mēs, protams, varam jau anticipēt, kas ir, kā, kā es minēju, bremzēšanā, tur, protams, būs lietas jāpielāgo, bet eh, tās, mūsuprāt, var labāk risināt eh, ieviešanas noteikumos vai tālākā likumdošanā. Tātad mēs eh, daudz neko nemainīsim tehnisko prasību saturā jo ietekmes novērtējuma rezultāts bija tāds, ka iesaistītās puses, tātad dalība valstis, nozars pārstāvi, bet arī patērētāji, eh, tā vispārīgi runājot, ir diezgan apmierināti ar tagadējām prasībām un um, viņu prāt šīs prasības vienkārši ir jāpielāgo. Es varu pavisam uh, ātri iziet cauri uh, pārējiem slaidiem un, lai ietaupītu laiku, neizteikties pārāk gari par juridisko straktu, struktūru, ko es minēju. Ietekmes novērtējums secinājums bija tāds, ka ir vēlams drīzāk izvēlēties regulu, kas aizstātu tagadējo pamatdirektīvu tātad tādu uh, galveno regulu ar dažādiem blokiem, trīs, maksimāli četriem blokiem ar ieviešanas aktiem un deleģētiem aktiem, kas uh, risinātu tādus jautājumus kā drošība, vidas aizsardzība un administratīvās lietas. Vēl viens padoms, vēl viens uh, ieteikums, kas izriet no ieteikums novērtējuma, ir tas, ka pēc iespējas uh, vairāk, un tā atkal ir tāda vispārēja tendence stipu likumdošanā, ka būtu uh, labāk atsaukties uz starptautiskiem tehniskiem standartiem, ka tie ir pieejami, un gribētu uzsvērt, ka tas atbilst arī augsta līmeņa drošības un vidas aizsardzības uh, noteikumiem, kurus vēlamies panākt. Tātad uh, sākumā mums varbūt bija cits priekšstats, bet ietekmes novērtējums uh, ļauj mums secināt, ka vienīgais obligātais, uh, tātad, ka ES tipa apstiprinājums būtu vienīgais un obligātais, tas nav piemērojams T4, T5 un arī maināmiem aprīkojumam un vilcējiem. Uh, Kā jau es minēju iepriekš, un uh, es domāju, šeit mēs varam ļoti ātri iziet cauri šiem uh, slaidiem, runājot par dalīto līmeņu pieeju. Es uh, esmu droši, ka jūs pārzināt visas šīs lietas, uh, kas ir svarīgi pieņemot šādu pieeju. Mūsu komisijas secinājums ir tāds, ka uh, izmantojot regulu kopā ar ierobežotu skaitu ieviešanas pasākumu, ir visracionālākā pieeja. Un tas uh, atbilst arī citām pieejām, kas mums ir uh, tipu uh, apstiprinājumu likumdošanā. Un tad, ja mēs varētu pārlekt uz uh, pārējiem slaidiem, jā, šit. Mm. Runājot par deleģētajiem aktiem, kā jūs zināt, tad uh, mums ir uh, koplēmuma regula, kas ir šī priekšlikuma uh, subjekts, un ie, impl, ieviešanas aktos ir jāiekļauj tehniskās prasības un specifikācijas, un arī harmonizētās administratīvās prasības, uh, lai būtu vienots procedūras uh, un harmonizēts procedūras visā Eiropas Savienībā. Ir vērts piebilst arī to, ka mums ir jānošķir deleģētie akti 290. pānta izpratē no tiem, kas ir 291. pāntā, un mēs mūsu priekšlikumā esam iekļāvuši uh, E, noteikumus, kas ļauj komisijai pieņemt šādus aktus, kad vien tas ir piemēroti. Tālāk e, to mēs varam izlaist, jā, kas tiešām ir svarīgi. Tas, ka koplēmuma likumdošana, kas ir mūsu priekšā, skaidri definē uh, ierobežojums tām prasībām, kas tad būtu jāiekļauj ieviešanas un deleģētajos aktos. Bet eh, tas varbūt ir lieki šeit to atgādināt, bet eh, tad, kad mēs pieņemam šo dalītā līmeņa pieeju, ir eh, svarīgi to definēt jau laicīgi visus šos elementus. Runājot par uh, pielāgošanos tehniskam progresam, tas ir zināms izaicinājums šajā jomā, kā arī citās jomās, kas, skan, uh, kas skar transporta līdzekļus. Un šī dalītā līmeņa pieeja novadīs pie tā, ka mēs varēsim uh, vienkāršāk un laicīgi pielāgoties tehniskajam progresam. Kā jau es minēju, šeit mums ir uh, starptautiskie tehniskie standarti, uh, ANO standarti, Eiropas uh, ekonomikas un sadarbības organizācijas standarti. Un uh, mums ir uh, jānodrošina, lai vienmēr, kad vien iespējams, uh, Un tas atbilst arī vienam no uh, secinājumiem, uh, ko izteica Kārs 22 uh, augstlīmeņa grupa, un tā nosaka strateģiskās izvēles uh, likumdošanā, kas skar automobīļu sektoru. Tātad vienmēr, kad mums ir šie starptautiskie standarti, kas atbilst mūsu regulatoriem mērķiem, tad to vajadzētu izvēlēties kā iespēju. priekšlikums attiecībā uz šo dalītā līmeņa pieeju ir uh, deleģētie akti, viens par uh, ceļdrošības noteikumiem, par darbdrošības un vidas prasībām, un arī uh, beigās ir šis ieviešanas akts, kurā tiek uh, iekļauts administratīvās prasības. Mūsu mērķis ir uh, noslēgt uh, šo likumdošanas kopumu ar vienu ieviešanas datumu, un tas būs 2014. gada 1. janvāris. Tātad es domāju, priekšsādātāja kundze un uh, deputāti, es neiedziļināšos vairāk detaļās, ja vien jūs to vēlētos, bet lai ievērot laika grafiku, uh, es domāju, ar to var arī savu prezentāciju noslēgt un neiedziļināties eh, detaļās. Bet, protams, eh, mēs, eh, kā jau teicu, šeit mēs neiedziļināmies detaļās par jaunu noteikumu uzstādīšanu, bet šis priekšlikums ir pamats, lai varētu risināt dažādus aspektus. Gribētu arī izmantot šo iespēju un atgādināt, ka uh, Eh, vairāk nekā citos motorizēto transporta līdzekļu sektoros šis te uh, lauksainiecības un mežsainiecības traktors pāris nedaudz cieš no uh, lielas uh, sadrumstalotības pieejas ziņā, arī runājot par pieeju likumdošanas un, un citām prasībām, kas ir spēkā. Un tāpēc mēs tiešām uh, iesakām šo te pieeju, kas te tiek piedāvāta ar uh, šo galveno regulu un ieviešanas aktiem, jo tas, mūsuprāt, racionalizēs šo sektoru un tādējādi mēs varēsim arī um, izvairīties no likumdošanas pārklāšanās. Jūs droši vien atcerēsieties, ka pastāv problēma ar uh, uh, mašīnu un iekārtu likumdošanas uh, pārklāšanos. Mēs šeit esam veikuši pasākums, lai to racionalizētu, un tā kā mums uh, tās prasības, kas uh, šķiet svarīgas, ir iekļautas, uh, mūsuprāt, tas ir iekļauts, tad mēs domājam, ka traktorus var izņemt no mašīnu un iekārtu direktīvas aptvēruma. Uh, nacionālās iestādes, ieviešanas iestādes dalību valstīs, bet arī ražotāji un citas iesaistītās puses arī vēlas, lai tiktu racionalizēta šī sistēma un būtu vienas pieturas sistēma arī šajā tipu likumdošanā un ieviešanas pasākumos. Paldies! Merci, monsieur Matino, pour cette présentation. Lielas paldies par šo prezentāciju. Protams, ka jūs nevarējāt iedziļināties visās detaļās, tomēr mēs pašlaik guvām diezgan vispa, pilnīgu pārsvaru. Ir dažas svarīgas detaļas, kuras jūs nepieminējāt, bet es domāju, ka mūsu referents Pancērikungs noteikti bildīsko kompetentu šajā saistībā, tāpēc došu pašlaik vārdu Antonio un pēc tam ēnu referentam. Es ierosinātu. Un pabeigšu. Lai mēs nedaudz pamainītu kārtību dosim vārdu vispirms Eiropas tautas partija grupai, jo viņi šeit eh, nebija klāt no sākuma, un pēc tam citām politiskajām grupām Antonio, bet eh, tu nākamais. Denti. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Šis darbs no, norit jau kādu laiku, un tas arī turpināsies. Šobrīd varu pateikt, ka principā atbalsta pārbaudīt visu priekšlikumu kopumā. Viss, kas noved pie harmonizācijas iekšējā tirgu saistībā ar tipu apstiprinājumiem, manuprāt, tas ir ļoti labi, un parlamentam ar to ir jānodarbojas un jāizsaka savus viedoklis. Uh, kā arī jācenšas sasniegt mērķi. Proti jānosaka vispārējais ietvars likumos, jāmodernizē tas un vienlaikus jāizveido arī vienotāki likumi. Tad daudz vienotāks un skaidrāks likuma ietvars šajā jomā. tādai būtu arī svarīgi, ja mēs vienoties par būtiskākajām lietām. Tiek izteikts priekšlikums izveidot tādu kā pamata direktīvu, regulu un tad pāris, trīs, četras papildu regulas. Un tad, nu, jautājums ir par šo praktisko realizāciju. Vai tas notiks automātiski? vai arī mums ir iespēja iesaistīties šajā darbā. Runāt par norādu uz starptautiskām normām un šo divu līmeņu principu, norādu uz deleģētajiem a, tiesību aktiem. Šeit pirmkārt ir jānoskaidro, cik lielā mērā parlaments var iesaistīties un izmantot savus kontrols tiesības. manuprāt, ir nepieciešams uzņēmumiem, īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, nodrošināt pieeju iekšējiem tirgum un nediskriminēt nevienu, lai veicinātu konkurētspēju. Un tas atkal ir nepieciešams, lai saglabātu vai radītu jaunas darba vietas. Manuprāt, ir jāņem vērā šis aspekts. Protams, mums ir jāņem vērā arī vides aspekts, drošības aspekts, taču darba vietu nodrošināšana arī ir ļoti būtiska. Ja jāņem vērā visas transporta līdzekļu kategorijas, tas ir svarīgi ne nu tikai satiksmes drošībai uz ielām, bet arī saistībā ar tām personām, kur strādā ar šiem transporta līdzekļiem. Manuprāt, šeit vajag uh, iedziļināties. Iespējams, ka šeit pastāv zinām diskriminācija vai atšķiršana atkarībā no dažādu sektoru interesēm šādi jautājumi. Varbūt komisija varētu to sīkāk paskaidrot. Proti, kā komisija domā par um, ieviešanas noteikumu izstrādi. Un vēl man interesēta arī laika grafiks. Paldies, priekšsēdētāji! Tas būtu viss šobrīd. Paldies! Paldies, Antonio! Man ir jāveic vēl viena grozījums, domāju, ka Simņī kundzei nav problēma ar to, jo mūsu ēnu referents Haberkungs, viņam diemžēl drīz jādodas prom, tādēļ došu vārdu viņam tagad. Jā, paldies. Es ceru, ka cita ēnu referenta neiebildīs, jo uzstāšos pirmais, bet uh, es biju arī komitejas referents par atbilstošo direktoru, di direktīvu par automašīnu tipu apstiprinājumu Un um, šāda ietvara direktīva ar pielikumiem arī bija, un tagad mēs redzam, kā komitoloģijas uh, lēmumu nonāk līdz komitejai, un ir svarīgi uzsvērt šo punktu. Es domāju, ka pants arī kungs piekritīs. Es uh, domāju, ka tas ir efektīvs veids, kā to darīt, bet tā kā tagad mums parlamentam ir kontrols pilnvaras, lai nodrošinātu, ka komitoloģijas aspekti, ko pants arī kungs, kungs uzsver kā svarīgus par drošību un emisijām, lai tos mēs pienācīgi būtu skatījuši. Un šajā kontekstā gribētu atsaukties uz vairākiem a, aspektiem, kas a, parādījās jā, antro transporta līdzekļu tipu apstiprinājuma direktīvā. Un a, es. A, drīz došos arī uz reģionu komiteju un runāt eh, par šo jautājumu. Diezvēl nevarēšu piedalīties eh, viedokļu apmaiņā par pakalpojumu direktīvu, bet man ar Gebhards Guns būs droši vien vēlāk par to jārunā, bet es eh, pārstāvēšu um, komiteju sēdē ar Baņēkungu. Tagad par dažiem aspektiem šajā priekšlikumā. Pirmais punkts, ko gribēju minēt, runājot par iekšējā tirgus darbību ir tas, ka kas e, šo priekšlikumu padara atšķirīgu, un komisija pareiz to norādīja, ka šis sektors ir daudz sarežģītāks. Un šeit tiešām ir ļoti daudz MVU, kas e, ražo ļoti specializētus vietējus produktus, un uh, mums ir savādāk situācija nekā ar uh, Uh, transporta līdzekļiem, un nacionālā tipa apstiprinājums varētu šeit būt piemērotāks. Runājot par aprīkojumu, uz kuru obligāti neatiektos tipa apstiprinājums, tad tur vajadzētu vismaz savstarpēju atzīšanu, jo ir daudzi ražotāji, kas ražo traktorus, T4, T5 traktorus un arī vilcēju ražotāji, kuri uh, labprāt uh, savus uh, produktus pārbaudītu vietējā līmenī, bet saskaņā ar Eiropas standartiem, un tad viņiem būtu tirgus pieeja bez tālākām pārbaudēm. Un uh, tā vajadzētu to nodrošināt. Man tas šķiet ļoti svarīgi, un ja tas nav iespējams, tad, ja kolēģi piekritīs, tad mēs varētu šeit iekļaut tādus noteikumus. Otrs punkts kas bija problemātisks eh, mašīnu un iekārtu direktīvas kontekstā, ir eh, um, attiecībā uz aprīkojumu, kas var braukt pa ceļu, jo dalībvalstīs šeit ir eh, dažādas prasības, piemēram, kā traktori drīkst braukt pa uh, autostrādēm vai uh, autoceļiem. Un mums šeit šīs prati, prasības uh, kur varbūt uh, ir uh, netik būtiskas atšķirības, runājot par drošību, uh, tad mums vajadzētu būt kopīgiem standartiem attiecībā uz uh, šiem transporta līdzekļiem, kas var braukt pa ceļiem, un tas uzlabotu pie vietē, iekšējiem tirgumu. Runājot par rezervas daļām un pēcpārdošanas pakalpojumiem, šajās jomās komisijas priekšlikumā komiteja iztērīja būtisks uh, izmaiņas, tur bija runa par um, rezerves daļu laišanu tirgu, un tas būtiski ietekmēja uh, drošību un emisijas rādītājus motorizētiem transportlīdzekļiem, un tas pats noteikti ir jāņem vērā arī attiecībā uz dažādu veidu traktoriem. Es skatīju šo detalizēto priekšlikumu, bet gribēju vienkārši nodrošināt, ka komisija ņem vērā šo um, priekšlikumu. Es neredzēju, ka tas tā konkrēti būtu nosaukts ietekmes novērtējumā, bet uh, mēs uh, tātad jau redzējām, mums ir pieredze, ka tas nāk par labu uh, politiskā līmenī, bet tas ir arī atvēris tirgu uh, rezerves daļu ražotājiem, kas automašīnu uh, ziņā bija nedaudz sarežģīts jautājums, bija grūtības pieejā tirgumu. Un noslēgumā gribētu uh, runāt par uh, tehniskās informācijas pieejamību. Un šeit tas ir iesniegts, un tas uh, ir pārņemts arī no motorizēto transporta līdzekļu tīpa apstiprinājuma noteikumiem, un tos arī šeit ielika iekšā šī komiteja, kad runāja par automašīnu emisijām. Uh, Un tur bija mērķis eh, ņemt vērā eh, izplatīšanas nosacījums automašīnām, un mēs skatījām konkurences noteikumus. Daudzus gadus traktori tiek izplatīti pavisam citādā režīmā, jo uh, nav tā, ka ir kaut kādi uh, daudzuma kontroli, bet visi, kas uh, ir uh, certificēti var uh, veikt labošanas darbs. Un es šeit neredzu novērtējumu par to, um, kā tas potenciāli varētu ietekmēt šo jomu. Es domāju, ka atšķirībā no automašīnām šeit ir problēmas privātiem uh, uzņēmējiem piekļūt uh, apkops tirgumu. Es jūsu ietekmes novērtējumā neredzu šo punktu. Nav norādīts, vai šeit ir uh, tāda vispārēja politikas interese. Jo šeit mums ir darīšana ar uh, ļoti sarežģītām iekārtām, mašīnām, kur ir jāņem vērā drošības apsvērumi. Un šie jautājumi nebija aktuāli automašīnu jomā. Un šajā gadījumā man šķiet, ka es neesmu drošs, ka komisija ir demonstrējusi savu vēlmu mainīt status quo, jo nav runa par uh, pieeju uh, ap, apkopšu tirgumu. Un tagad jau kontrols uh, ir noteiktas, runājot par informācijas uh, izdošanu, ja jūs saprotat manu domas virzienu. Ja mēs varētu lūgt uh, referentam izsūtīt mums informāciju par to, kāpēc uh, ietekmes novērtējumā šis aspekts nav iekļauts, un otrkārt gribētu jautāt, kāds bija jūs attaisnojums šīm izmaiņām. Bet es neesmu pilnībā pārliecināts, ka tas ir pie, piemērot to pārņemt no automašīnu direktīvas traktoru direktīvā. Tie bija galvenie punkti, bet es noteikti kopā ar Panceriju kungu strādāšu pie šīs direktīvas, kas ir ļoti svarīga direktīva. Merci. Je vais laisser la parole maintenant. Liels paldies. Tagad došu vārdu Katrīnai Sujai no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā vēlos pateikties komisijai par ietekmes novērtējumu, jo tādējādi mums kļūs skaidrs, kādas likumdošanas iespējas mums pastāv un to viegli saprast. Komisija tiešām ir gatava panākt vienkāršošanu, un tas ir jāuzsver. Mēs visi vēlamies panākt vienkāršošanu un harmonizāciju šajā jomā, kur tas vien iespējams. Nacionālajām administrācijām ir tā, ka no direktīvas parasti nonāk līdz regulāju, un tas ir ļoti svarīgi administrācijām, kā arī uzņēmumiem, īpaši maziem vidējiem, jo tādējādi tiek novērsta dubultošanās. Vēlos uzdot jautājumu par laika grafiku. Vai tiešām ir jāpārstrādā tiesiskais pamatojums attiecībā uz traktoriem, kaut arī pašreizējā direktīva kopš 2003. gada tikai nesen tika pieņemta. Vēlos atgādināt, ka 2005. gada jūnijā stājās spēkā direktīva par jauniem transporta līdzekļiem un 2009. gadā jau par esošajiem transporta līdzekļiem. Tas nemaz nav tik sen nu, šobrīd, ja mēs esam optimistiski, tad varam teikt, ka esam iznākuši no krīzes, taču, ja esam pesimisti, tad mēs vēl joprojām atrodamies krīzē. Un kāds ir jūsu viedoklis? Vai šī dažādo pasākumu saskaņošana, vai tā jānotiek šobrīd? Tad 2011. līdz 2015. gads jauniem transportlīdzekļiem. Tad ir jāatbilst jaunajiem normām attiecībā uz emisijām un kaitīgām vielām. Tātad 2014. gadā būs jauns tiesiskais ietvars, un tas rada zināmu tiesisko nes, neskaidrību, vai komisija varētu paskaidrot, kā viņi šādu grafiku ir izveidojuši. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, un domāju, ka komisija mums drīz atbildēs. Rūs kundze, jūs nevēlaties tagad runāt? Nē? Ne? Mandas kungs vēl joprojām nav ieradies. Špārkungs, švābkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos apsveikt komisiju, ka, nu, jau pagājuši četri gadi, kopš Ferhogen kungs apsolīja šo priekšlikumu, un tagad tas beidzot mums ir pieejams, un mēs ar lielu interesi un lielu patiecību esam ņēmuši to vērā. Otkārt vēlos pievienoties tam, ko teica Hāberkungs un Salī kundze, mūsu ēnu referente. Uh, Līdz šim vēl neesmu sapratis, uz kāda pamata komisija uz 44. panta pamatu vēlas pārņemt jau esošu sistēmu viegliem transportlīdzekļiem un traktoriem, un taču ietekmes novērtējumā 40. lapā, 15. pielikumā ir norādīts, ka traktori jomā Uh, šīs apgrozījums ļoti atšķirās no tā, kas mums ir viegliem transporta līdzekļiem. Un, manuprāt, tas tiešām ir liels atšķirības, un es gribētu zināt, kā komisija šo esošo sistēmu attiecībā uz tirgotāju pienākumiem un vieglo transporta līdzekļu jomu to piemēro traktoriem. Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Matīno kungs. Jūs uzklausījāt daudz jautājumus. Varbūt, ka jūs varētu uz tiem atbildēt. Lūdzu, vārds jums. Merci, uh, thank you. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Un es vēlētos pateikties referentam un šīs komitejas locekļiem par viņu ļoti vērtīgiem komentāriem. Es tos pierakstīju un mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Kas attiecas uz sadalījumu pa līmeņiem un pa, pa, vairāk atsaucēm uz starptautiskiem standartiem. Es domāju, ka tam ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību ne tikai tāpēc, ka pašlaik mēs esam guvuši lielāku pieredzi ar citiem motorizētiem transporta līdzekļiem, piemēram, vieglajiem pasažieru automobīļiem, bet mums ir jāņem vērā lauksaimniecības un meža saimniecības transporta līdzekļu īpatnības Tur, kur ir pieejami daž, eh, diversificēti šādu transporta līdzekļu standarti, kas ir iekļauti UNECE e sistēmā, tad uh, mēs nevaram teikt to par traktoriem vai citiem transporta līdzekļiem, kuriem atbilst tā SAO kodi un mēs redzam, ka sadarbība pašlaik ir plašāka. Mēs, eh, du, es domāju, ka vispirms <clears throat> mēs piedāvājam šo pieeju sadalījumam pa līmeņiem, kur deleģētos aktus ir iespējams pieņemt komitoloģijas procedūrā ar pārbaudi, ar kontroli un tas būtu piemērots līdzeklis, lai veiktu kontroli pār deleģētajiem aktiem, kurus ierosina komisija. No otras puses, mums nevajadzētu aizmirst, ka tad, kad mēs runājam par starptautisko līmeni, un šeit es galvenokārt domāju UNECE, e, Eiropas komisijai pirms tā atsaucas uz UNP ECE e noteikumiem ir jāsaņem dalību valstu mandāts, un šis process papildus kontrolē, kas tiek veikta komitoloģijas procedūrām, ir jānodrošina tas, ka tiek ievērotas adekvātas garantijas, pārbaudas un nodrošināts līdzsvars pirms notiek atsaukšanās uz starptautiskajiem standartiem. Patiešām atsaukšanās uz starptautiskajiem standartiem par spīti izaicinājumiem ir nepieciešama. Un, piemēram, es šeit gribēju minēt faktu, ka sektors ir cietis eh, no tā, ka likumdošana šeit ir pārklājusies Es domāju, ka laba izēja no, tā, no šā, šīs situācijas būtu e, tāda, ka institūcijas, ne tikai komisija, racionalizē likumdošanu, un šis darbs var tikt pabeigts ne tikai šī priekšlikuma dēļ, bet arī tāpēc, ka beidzot ir pabeigts darbs pie Eiropas standartiem. Es domāju, ka pēdējais no šiem standartiem tika pieņemts pirms astoņiem mēnešiem. Atsaucoties uz Eiropas standartiem, mēs izvēlamies vislabāko iespējama, iespējamo tehnisko atsauci, kas mums ļauj sasniegt uh, ambiciozās likumdošanas prasības, kuras mēs esam sev izvirzījuši. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi paraudzīties, kādas atsauces ir nodrošinātas likumdošanā, un, protams, ka tas būs izaicinājums šīs likumdošanas īstenošanā, šajā sektorā pat vēl vairāk nekā vieglo pasažieru transporta līdzekļu vai motociklu sektorā. runājot par vispārējo slogu, es uh, domāju, to uzsvers Ljēkundze. Un runājot īpaši par slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, es domāju, ka mēs diezgan rūpīgi esam sekojuši ietekmes uh, izvērtējumā šim faktoram. Uh, Un viens no galvenajiem punktiem bija noteikt dažādās produktu kategorijas. Mēs eh, te runājām par savstarpēji aizvietojumiem transporta līdzekļiem, bet mēs redzam, ka es, um, MVU izņa, izmanto konkrēta veida traktors un to pašu dara nacionālie un reģionālie tirgi. Praktiski runājot, ES tipa apstiprinājuma pievienotā vērtība, lai arī ierobežotā izmēra apjomā, bet uh, tomēr rāda papildus izmaksas, kā tas ir teikts arī ietekmes novērtējumā. Es domāju, ka mums ir jāļauj vismaz opcionālā pieeja, proti jāļauj ražotājam izvēlēties ES tipa apstiprinājumu vai nacionālo tipa apstiprinājumu. Atsevišķos gadījumos mēs nerunājam par nacionālo tipu apstiprinājumu, jo tas var būt atšķirīgs. Un nu es vēlētos pāriet pie punkta, kuru pieminēja Hārbāra kungs, proti par savstarpējo atzīšanu. Šeit mēs joprojām saskaramies ar grūtībām, kuras ir vērojams arī citu sektoru produktos, piemēram, vieglo, vieglajiem transporta līdzekļiem un um, motocikliem. Savstarpējā atzīšana nacionālajā tipu atzīšanā ir izaicinājums un zināmi noteikumi kas ir paredzēti līgumā, šeit var palīdzēt. Tomēr pašlaik es nevaru jums apstiprināt, ka nacionālā tipa apstiprināšana ir jāatzīst citām dalību valstīm. Ne tikai tāpēc, ka atsevišķos gadījumos nenotiek tipa apstiprināšana, Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, bet arī tāpēc, ka prasības var būt atšķirīgas. Mēs savā priekšlikumā izvēlējāmies tādu pieeju, ka rūpīgi noteicām mērķi. Galvenais arguments ir izmaksas, un īpaši izmaksas, kas rodas MVU. Protams, ja mēs vēlētos plaši palielināt savstarpējās atzīšanas darbības jomu, tad tas um, būtu ļoti jauki. Tomēr, kā jau es teicu, atsevišķās kategorijās un apakškategorijās tas nav risinājums. Tāpēc mēs ierosinājām opcionālo pieeju, kas um, ir ražotāja ziņā. Ja es drīkstu, es vēl gribētu atbildēt uz komentāru par kopējām MVU izmaksām. Vispārējos vilcienos runājot, es domāju, ka ir ārkārtīgi skaidrs, un tas būs vēl labāk redzams, kad mēs pēcpusdienā runāsim par motocikliem, tad izmaiņas tehniskajās prasībās tiek reducētas līdz minimumam. Tieši tā iemesla dēļ, ka mēs labi apzināmies pašreizējās tehniskās prasības zināmos aspektos būs nepieciešams aktualizēt tomēr globālā mērogā tās ir adekvātas un tie, kuriem tās ir nepieciešams, var tās izmaksu ziņā arī atļauties. Šis apsvērums ir pamatā mūsu vēlmē ierobežot izmaiņu skaitu salīdzinājumā ar pašreizējo tehnisko prasību komplektu. Patiešām aktualizācija būs ne tikai nepieciešama, bet tā ir pat drīzumā gaidāma, īpaši pievēršot uzmanību drošībai uz ceļiem. Kāds no komitejas locekļiem šeit pieminēja attie prasības attiecībā uz bremzēm pašlaik, pašreizējās prasības. Um, paš, paš, pašlaik notiek darbs pie šo prasību atjaunināšanas. Šis darbs ir ilgs apmēram desmit gadus. Tomēr um, mēs dosim prioritāti šim priekšlikumam un vēl vienam priekšlikumam, kuru nesen pieņēma šis sektors. Pašlaik darbs ir noslēguma stadijā un mūsu nolūks ir šo priekšlikumu iekļaut šī, ties, šī likumdošanas akta īstenošanas noteikumos. Mēs zinām, ka dalību valstīm ir uh, bažas par ātrgaitas uh, traktoriem. Mēs savu darbu prezentēsim visā drīzumā tas ir pavirzījies ļoti tālu, un patiešām mēs esam gandrīz pabeiguši darbu pie jauniem pasākumiem saistībā ar bremžu sistēmām. Šīs likumdošanas uh, veida darbības joma ir tīpa apstiprināšana. Un ceļu satiksme, kas, protams, ir nacionālo iestāžu ziņā. Ja nacionālās iestādes vēlēsies aktualizēt un modernizēt savus ceļu satiksmes noteikumus, tie var iekļaut atsevišķus uh, aspektus savā nacionālajā tipu apstiprināšanas uh, prasībās. Tomēr es nedomāju, ka šīs jaunās prasības atstās milzīgu iespaidu uz ceļu satiksmes noteikumiem dalību valstīs. Mana atbilde būtu tāda, ka tas neatstās tiešu iespaidu, bet uh, gan netiešu iespaidu, jo šīs atsauces dalību valstis var izmantot, nosakot savus ceļu satiksmes noteikumus mēs saskaņojam prasības lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem, kuri tiek izmantoti uz ceļa. Tur ir zināmas prasības, bet eh, līdz šim tās bija iekļautas dažādos tiesību aktos, ieskaitot arī direktīvā par iekārtām un mašīnām. Uh, Mēs šeit veicam vispārēju racionalizāciju, un es domāju, ka mēs visai ērti varam izslēgt produktus, par kuriem runājam šodien, no iekārtu un mašīnu direktīvas. Vēl divi punkti, par kuriem es vēlējos izteikties, proti par rezerves daļu laišanu tirgū par remontiem un uzturēšanas informāciju. Kas attiecās uz rezerves daļām, es gribēju uzsvērt, ka šis priekšlikums, tāpat kā citos aspektos, uh, cieši pieturās pie, divi, pie direktīvas 2006, un mēs esam pārliecinājušies, ka nosakot jaunus noteikumus attiecībā uz rezerves daļām, mēs piedāvāsim robustu prasību komplektu, kas attiecās uz uzturēšanu. Jā, šie noteikumi kā tādi nav apskatīti ietekmes novērtējumā, kā arī ņemot vērā to, ka liela daļa šī ziņojuma ir tapusi sākot no 2004. gada. 2008. un 2009. gadā mēs eh, ņēmām vērā jaunākos notikumus, un pašlaik mums tas būtu jārisina konsekventā veidā mūsu likumdošanā par tīpa apstiprināšanu, Mēs eh, saprotam, ka traktori nav pasažieru transpor transporta līdzekļi, tie nav motocikli. Un tāpēc no vienas puses mēs vēlamies panākt jaunus noteikumus par remontiem un uzturēšanu, kas nodrošinātu labu līdzsvaru. Mums ir nepieciešams nodrošināt konsekventu tīpa apstiprināšanas likumdošanu ES, kur ir runa par vieglā, vieglajiem kravas transporta līdzekļiem, specializētajiem transporta līdzekļiem, pasažieru transporta līdzekļiem un traktoriem. Mēs apzināmies katra sektora specifiku, un tas ir atspoguļots mūsu priekšlikumā. Mēs esam veikuši konsultācijas ar iesaistītajām pusēm. Mums ir bijušas iekšējas konsultācijas ar citiem komisijas dienestiem, īpaši ar ko konkurētspējas ģenerāla direktorātu. Konkurences ģenerāla direktorātu. Un es labprāt, ja pareizi pierakstīju ja pareizi pierakstīju Hārbora kunga vārdu, tad es labprāt uh, nodošu jums uh, informāciju par jūsu uzdoto jautājumu par traktoriem. Mēs esam gatavi to darīt un papildus tam es paskaidrošu, kādas konsultācijas mēs veicām pirms pieņēmām šo priekšlikumu. Ņemot vērā šī jautājumu sārežģītību mums jāatzīst patiešām eh, traktora nozarē ir vērojams milzīgas atšķirības salīdzinājumā ar pasažieru transporta līdzakļiem. Mēs redzam, ka tie kļūst aizvien sarežģītāki, tur tiek izmantots aizvien vairāk elektronisku detaļu un ierīču, un tās spēlē būtisku lomu. Tāpēc mēs redzam, ka remonta darbnīcām ir jābūt daudz specializētākām un centralizētākām, līdzīgi kā attiecībā uz pasažieru transporta līdzekļiem. Šeit ir runa ne tikai par ekskluzīviem, ekskluzīvu dīleru sistēmu, bet arī specializētām remonta darbnīcām, kuras ražu, eh, kuras remontē dažādas, dažādu zīmolu traktors. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai patērētāji saņemtu ierobežotu, bet eh, nepieciešamu informāciju, kas ļautu tiem pieņemt lēmumus par tik sarežģītu mehānismu kā traktoru remontu. Mēs, protams, eh, labprāt to paskaidrosim atsevišķā vēstulē. Kā jau es teicu, savā vēstulē mēs īsumā norādīsim arī to, kādas ir bijušas konsultācijas, jo es apzinos, ka šis jautājums ietekmes novērtējumā nav aprakstīts, kas attiecās uz termiņiem un laika grafikiem. priekšlikumā mēs esam vadījušies no diviem apsvērumiem. Viens no tiem ir atspoguļots ietekmes izvērtējumā, un uh, tas pārādz pietiekami ilgu laiku visie, visām interesētajām pusēm, lai veiktu adaptāciju. Otrkārt, runājot otro reizi, es jau sacīju, ka uh, mēs neparedzam milzīgas izmaiņas tehniskajos noteikumos, un es domāju, ka atvēlētais laiks ir pietiekams. Mēs esam pētījuši arī citus tiesību aktus, kas attiecās uz izmešiem. Un, ja mēs paraugāmies uz traktora nozari plašāk, ņemot vērā citus priekšlikumus, kurus komisija ir izteikusi šim sektoram, ņemot vērā izmešiem paredzēto elastību un ņemot vērā šauro traktoru specifiku, mēs apzināmies, ka paredzētais laiks ir pilnībā konsekvents un samērīgs attiecībā pret paredzēto likumdošanu tipa apstiprināšanas modernizēšanu, un tas ir nepieciešams uh, visā Eiropas Savienībā, kas attiecās uz īstenošanas pasākumiem un deleģēto aktu, ir skaidrs, ka mūsu mērķis ir līdz datumam, kad šis priekšlikums stāsies spēkā, mums būs jābūt gataviem īstenošanas pasākumiem. Būs jābūt pieņemtiem deleģētajiem aktiem un komisijai tas, protams, būs izaicinājums. Zin, saprātīgā laika posmā mums būs jāpabeidz īstenošanas aktu pieņemšana Atvainojos, ka atkārtojos, bet uh, traktoru sektorā to atvieglos tas fakts, ka galvenais izņēmums attieksies uz bremzēm un mēs būtiski nemainīsim tehniskās prasības. Mēs esam guvuši pieredzi no dalīt no sadalījuma pa līmeņiem pieņemot uh, citus uh, tiesību aktus, un tāpēc mēs esam pārliecināti, ka piedāvātie termiņi ir gan adekvāti, gan samērīgi. Paldies, priekšsādātāji! Merci, monsieur Matino. Paldies, Matino kungs, par šiem precizējumiem un skaidrojumiem. Tas noteikti bija ļoti noderīgi. Šis ir ļoti tehnisks un sarežģīts temats, bet uh, ļoti nozīmīgi šie aspekti ir mūsu pilsoņu drošībai. Un tāpēc uh, sirsnīgs paldies jums. Pavisam īsi pirms referentam došu vārdu un Mandas kungam tagad došu vārdu, jo viņš ir ēna referents. Paldies, priekšsādātāji. Esmu tikko no friziera, dažkārt ir svarīgi aiziet pie friziera. Nē, nu labi. Uh, Paldies, ka piedāvājat regulu un nevis vairākas direktīvas. Tas man šķiet svarīgi, un žēl, ka Andrejas jau devās prom. Ā, viņš ir šeit. Ļoti labi. Tātad šajā jomā regula ir vajadzīga, bet jautājums par drošību, jo parasti lauksaimniecības un mežsaimniecības uh, iekārts tiek lietotas laukos, kur ir šauri ceļi, un bieži vien es redzu, ka tās ir lielas eh, mašīnas, jo, protams, jūs vēlaties eh, ātri darbu paveikt, bet eh, gribu jautāt komisijai, vai viņi ir arī veikuši pētījumu par uh, um, autovadītāju apliecībām, jo šavā, savā valstī, un es dzīvoju laukos, es redzu, ka šoferi ir 60 gadu veci, brauc ar milzīgu mašīnu, kas ir lielākas par autobusiem, un autobusiem jums ir vajadzīga īpaša autovadītāja apliecība, bet, lai vadītu šādu mežsārniecības transporta līdzekļu, jums nav tāda vajadzīga. Un tāpēc varbūt šajā regulā vajadzētu iekļaut arī Eiropas vadītāju apliecību ar īpašu kategoriju, lai varētu braukt ar šādiem milzīgiem transportlīdzekļiem uz šauriem ceļiem. Jo, ja mēs runājam par eh, bremzēm, gaismām un citiem drošības apsvērumiem, tas viss ir atkarīgs no šoferu, jo, ja šofers nezin, kā to visu lietot, tad var, eh, jā, komentārs no zāles nav dzirdams. Uh, Eh, ja būtu iespējams, es gribētu uzzināt, vai eh, ir pētījums par to, kā dalība valstīs tiek risināts šis jautājums eh, - autovadītāja apliecības, minimālais, maksimālais vecums, lai vadītu šādu automašīnu. Un es domāju, ka varbūt varētu būt šeit iespēja ieviest Eiropas autovadītāja apliecību lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnām. Paldies! Voilà qui lance un débat. Paldies, un tādējādi tagad tiek uh, izraisītas debatas, kas noteikti uh, mums uh, izraisīs lielu interesi un arī daudz tintas mēs varētu iztērēt Eiropas parlamentā. Jā, mēs noteikti ķersimies pie šiem jautājumiem, drošības jautājumi Un uh, tie nav transporta līdzekļi, kas tikai tiek lietoti uz lauka, uh, tie lietot arī uz asfaltētiem ceļiem. Tātad paldies par atbildu komisijas pārstāvjiem. Es domāju, tagad mēs varam tiešām sākt strādāt kopā, lai nonāktu pie pēc iespējas vienotākas uh, pieejas, runājot par Eiropas tipu apstiprinājumu. Uh, pretstatā nacionālam tipu apstiprinājumam. Es domāju, ka ir eh, svarīgi atbalstīt mazos un, mazos un vidējos uzņēmumus, bet mums nevajadzētu eh, panākt to, ka ir tādas tā kā pretrunas tā, tajā, kas notiek Eiropas līmenī un kas notiek dalību valstu līmenī. Un es ceru, ka mēs varēsim atrisināt arī rezervas daļu jautājumu. Tas bija viens no punktiem, kas eh, būtu detalizētāk jāskata arī runājot par eh, motorizētiem transporta līdzekļiem. Man šķiet, ka šeit mums ir eh, iespēja vienoties un gribu pateikties komisijai, ka tā atvērti eh, ķērās klāt šim jautājumam. Paldies, Antonio, un tagad uh, došu jums uh, informāciju par laika grafiku, kāds tad tas ir paredzēts. Tas ir uh, pagaidu laika grafiks. Vai man par to vispār nerunāt, vai jūs gribat zināt uh, par pagaidu laika grafiku? Nē, nu labi, tad nē. Arī e, tas ir pieņemami. Tad tagad mēs varam pāriet pie pavisam cita temata, kas, protams, arī ir ļoti svarīgs. Un tas ir mūsu daudzgadējā gada tu, darba turpinājums. Nonāksim pie pakalpojumu direktīvas. Uh, Un es eh, gribētu dot vārdu referentai Evelīnai Gebhārdai, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jaukajiem vārdiem, ko tikko teicāt. Pakāpojuma direktīva mums nākamajos gados noteikti dos iespēju ar to nodarboties vairākas reizes, jo tas ir viens no svarīgākajiem likuma tekstiem, un mēs kā komiteja principā esam nolēmuši attiecībā uz īpaši svarīgiem likuma projektiem ne tikai radīt šos likumus, bet sekot līdz arī to ieviešanai un sekām, paraudzīties, kādas ir rezultāti un kā mēs varam turpināt darbu. Šajā pakalpojuma direktīvā mēs arī esam snieguši pārbaudas ziņojumus komisijai, lai paraucītos, kā šī direktīva strādā un vai iespējams, ka to vajadzētu atjaunināt, ja tā nedarbojas tā, kā mēs to iedomājamies. Jums nevajadzētu uzlikt pārāk liels cerības manam ziņojumam, jo dalība valstis daļēji vēlu vai jau ļoti vēlu ir īstenojuši šo pakalpojumu direktīvu. Nu, tas nozīmē, ka vairāk ir kritikas nekā tiešām iespēju izvērtēt sekas. Pēdējā laikā ļoti daudz cilvēku, arī žurnālisti, man jautā, cik daudz darba vietu tikušas radīt, radīt šajā laikā. Švāba kungam jādodas pie savu mobīlo telefonu, ir dzirdams bērnu klaigas. Tātad šāds mobilā telefons zvantonis. Švāba kungs par to atvainojas. Un referenti turpina, ka ļoti jauka, ka jūs esat par mobīlo zvantoni izvēlējušies savu bērnu balstu. Tas tiešām ļoti simpātiski. Tātad Švāba kungs uz un cits personas mums ir uzdevušas jautājumu, cik daudz darba vietas tikušas radīts, un šo jautājumu nevar atbildēt. Vienkārši tādēļ, ka dati par to mums nav pieejami. Esmu pārbaudījusi īstenošanu dalībvalstīs, nevis uh, šīs direktīvas sekas. To noteikti darīsim vēlākā laika posmā, kad mums būs pieejama komisijas ziņojums, un pirmais no tiem ir sagaidāms nākamā gada pavasarī. Saskaņā ar vienošanos esmu koncentrējusies uz četriem galvenajiem punktiem. Un sākumā vēlos pateikties arī saviem ēnu referentiem, kuri jau tagad ir devuši savus komentārus un kurus centos arī iestrādāt šajā ziņojumā. Tādējādi parādot nevis kārtējo politisko diskusiju, bet tiešām šīs pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Viens no jautājumiem, par kuriem runājam, ir direktīvas izvērtēšana. Šeit var redzēt, kā šis process noticis dalību valstīs, un Tas bija viens no galvenajiem jautājumiem, par kuru vajadzēja vienoties jau iepriekš. Šajā direktīvā mēs esam vienojušies par to, ka dalībvalstu tiesības, saskaņā ar kurām šie pakalpojumi tiek īstenot, dalībvalstīs ir jārespektē, taču ir ļoti konkrēti jāpārbauda, vai esošās normas tiešām atbilst kvalitātes drošības vīdes uh, normām, vai arī tās drīzāk ir tādas protekcionistiskas aktivitātes. Uh, un tās, protams, ir jālikvidē. Mums bija līdzīga diskusija arī saistībā ar Aizgebergas kundzes uh, ziņojumu, proti dalībvalstis vēlējās veikt savstarpējo izvērtēšanu, lai paraudzītos, kā tas darbojas. Un tādēļ man šobrīd tas šķiet interesanti, ka viss ir otrādi nekā iepriekšējā diskusijā. Toreiz Mēs kā deputāti un komiteja parlaments teica, ka šī sastarpējā izvērtēšana ir ļoti komplicēta, birokrātiska procedūra. Mm. To ieteica komisija un parlaments, balstoties manu priekšlikumu, izsvītroja daļa, taču ministra atkal ievietoja šo izsvītroto daļu, un tagad laimīgi varu teikt, ka nu šobrīd esmu mainījis savu viedokli. Uh, runāt par šiem jautājumiem, un Švābkungs arī piekrītoši māja ar galvu, tātad viņš arī mainīs savu viedokli. Tātad, ka šis ir iespējams līdzeklis, ka ar kolerācijas tabulu palīdzību var pārbaudīt, kas ticis paveikts, un tas kalpo arī caurskatāmībai visā šajā procedūrā, kādēļ šis ir ļoti svarīgs punkts. Nevēlos izlas, nolasīt jums priekšā visus jautājumus, taču viens no tiem, par ko komiteja bieži runā un kas ir svarīgs. Tas ir saistīts ar pašreizējo amatu atzīšanu. Pie tā mēs strādājam, un tas rada arī barjeras eh, brīvai pakalpojumu aprite Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs kā parlaments un Eiropas komisija arī atrodas ceļā, lai diskutētu par tā sauktajām profesionālajām kartēm. Tas, protams, nav pakalpojumu direktīvas saturs. Mēs esam vienojušies, ka tas par to mēs nevēlamies, ka to mēs nevēlamies iekļaut šajā direktīvā, taču tas ietekmē šos procesus un mums ir jāizskata šis punkts. Izvērtēšanas process visās dalību valstīs bija ļoti dažāds. Daļēļ tās bija tikai administratīvas lietas, citās dalību valstīs tas tika skatīts politiskā līmenī, ko es arī uzskatu par pareizāku pieeju, jo Šeit ir ļoti spēcīga politiskā komponenta iesaistīta, un ir ļoti dažādi, kā tika iesaistīts ieinteresētās puses, proti no vienas puses uzņēmēji, bet arī darbinieku pārstāvi vai patērētāju tiesību pārstāvji. Un ir žēl konstatēt, ka ir ļoti dažādi šī procedūra, kā direktīvas tiek ieviestas dalībvalstīs. Otrs punkts ir šīs kontaktpersonas, par ko gribu runāt, un manuprāt, šie vienotie kontaktpunkti šajā direktīvā ir viens no svarīgākajiem elementiem. Kāpēc svarīgākais? Tāpēc, ka tas nodrošina to palīdzību pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu rīkoties citos tirgos un ņemot vērā arī dažādās normas, kas mums pastāv. Šeit jāsaka, ka ir pāris dalībvalsts, kuras ir izstrādājušas lieliskus priešlikumus, kā izveidot šos vienotos kontaktpunktus Tādējādi tiek nodrošināta ļoti plaša informācija un vienlaikus arī plaša, daž, plaša dažād, dažādības iespējas pakalpojums sniedzējiem, lai viņi varētu rīkoties kā pakalpojums sniedzēji un varētu šo procesu nokārtot izmantojot internetu. Ir bijušas dalībvalsts, kas ir bijušas atturīgas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu pakalpojumu sniedzējiem un uh, ir izveidojušos kontaktpunktus vairāk informatīvā ziņā, un ir vēl liela daļa dalībvalstu, kur ir plašs klāsts šo vienoto kontaktpunktu, kas neatvieglo dzīvi pakalpojumu sniedzējiem, lai atrastu šo pareizo kontaktpunktu, kas viņam nepieciešams. Un mūsuprāt, tieši šis aspekts mums ir jāņem vērā un iespējams jāizstrādā uzlabošanas ieteikumi. Vēl viens jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, proti, kāds ir valodu režīms, un šeit pateicos Lorigardu kungam, kurš uz to koncentrājas, taču arī Hans kundze man ir devusi attiecīgus signālus, un mums tiešām ir pie tā jāstrādā. Proti, ka informācijai jābūt dalība valsts oficiālajā valodā, Tas ir, protams, loģiski, taču būtu loģiski arī nodrošināt citas valodas, piemēram, kaimiņu valstu, proti, kā piemērs Austrumvācijā poļu valodā vai rietumos franču valodā vai dienvidos itāļu valodā vai arī kopīgā valodā, kas varētu būt pat angļu valoda, kopīgi zināmā. Un tas būtu tiešām liederīgi Ja kāds somu pakalpojums sniedzējs vēl strādāt Grieķijā, tad būtu laikam liederīgāk izmantot vēl kādu citu valodu, ne tikai grieķu valodu. Šie jautājumi ir būtiski šajā kontekstā. Vēl jāpiemina tas, ka man ir ļoti žēl, ka toreiz manis izteiktais priekšlikums ka mums Eiropas Savienības līmenī ir jāizveido koordinācijas vietne vienotiem kontaktpunktiem, ka šis priekšlikums neguva vairākuma atbalstu ne tikai parlamentā, bet arī komisija to neuzskatīja par pozitīvu aspektu. Es domāju, ka būtu bijis labi, ja mēs izveidot šādu iespēju, un iespējams, ka komisija uh, pašreizējā ziņojuma izstrādes procesa ietvaros varētu pārdomāt, kādi iespējamie instrumenti varētu tikt izveidoti, lai izmantojot Eiropas vai nacionālos kontaktpunktus, būtu vieglāk orientēties pie kā man kā pakalpojums sniedzējiem ir jāvēršās, ja vēlos kādā konkrētā pilsētā piedāvāt konkrētu piedāvājumu, īpaši dalību valstīs, kur situācija ir citādāka. Administratīvā sadarbība. Tā, protams, arī ir ļoti svarīga. Tur, kur runas ir par pakalpojumu sniedzējiem, kas nodarbināti ar drošības jautājumiem, ar darba drošības jautājumiem, kur nepieciešama autorizācija. Šeit ir jāveicina ātrāka, labāka sadarbības starp valstīm, Un šeit IMI sistēma, iekšējā tirgus informācijas sistēma ir ļoti būtiska, tā ir jāturpina attīstīt. Un viens no galvenajiem jautājumiem arī, lai darbinieki dalībvalstīs tiktu attiecīgi apmācīti, lai varētu efektīvi izmantot šos instrumentus. Un lai tas arī tiešām kalpotu pakalpojums niedzēju interesēm. Un pēdējais, ceturtā joma, ko pieminu savā priekšlikumā, ir darbības joma. Dažādās dalībvalstīs bija diskusijas ļoti plaša spektra attiecībā uz pakalpojumu darbības jomu. Šeit vēlos pieminēt divus piemērus. Piemēram, Francijā bija tāds jautājums, kā lai rīkojas ar konkrētu sociālo pakalpojumu izslēgšanu, jo mēs teicām, ja, ka tos ir iespējams iz, izslēgt, bet šo jautājumu vajadzētu atrisināt pašā Francijā. Vai, piemēram, diskusija, kas notika Polijā, vai ir iespējams uzņemt vēl vairāk pakalpojumu šīs pakalpojumu direktīvas ietvaros, un tas ir attiecīgi dalībvalsts lēmums to darīt vai nē. Šī direktīva nozīmē šīs minimālās prasības, tātad nav aizliegts kādai dalībvalstī pievienot vēl kādus pakalpojumus, nekā tas ir noteikts direktīvā. Es domāju, ka pašām dalībvalstīm nevajadzētu rasties problēmas šajā jomā. Jūs teiksiet, ka jūs to visu nesat atraduši tekstā, kas jums ir pieejams. Nu, tas ir pareizi, jo saistībā ar šo rakstu zīmju ierobežojumu man vajadzēja sevi ierobežot, tādēļ es noteikti iesniegšu attiecīgus grozījumu priekšlikumus, lai ņemtu vērā teikto. Vienu punktu es nepieminēju, taču es zinu, uz pēdējā diskusijā ar ēnu referentiem e, mēs runājam par šo ļoti svarīgo punktu un vēlos uzdot jautājumu, vai mums to iekļaut vai nē. Es personīgi gribētu iekļaut, taču gribu noskaidrot jūsu viedokli. pakalpojumu direktīvā viss, kas saistīts ar finanšu un nodokļu tiesībām, netika iekļauts. To vēlējās komisija, padomu un parlaments, jo tas ir pārāk sarežģīts jautājums. Taču diskusija gaitā, gan ar ēnu referentiem, gan ar atsevišķām personām, kas uh, paši strādā ar šiem vienotiem kontaktpunktiem. Šīs personas ir teikušas, ka tā ir problēma, ka nav paredzēts runāt par nodokļu tiesībām, par eh, pievienotās vērtības nodokli, par sociālo apdrošināšanu, ka informācija par šiem punktiem netiek sniegta. Un šādi man uzrunā ļoti daudz personas, ne tikai ēnu referenti, bet cilvēki, kas ar to ikdienā saskaras, un viņi uzskata, ka būtu liederīgi, un arī, ka pakalpojums sniedzēji uzdod šādus jautājumus. Un, manuprāt, tas tiešām ir būtisks jautājums, es vēlētos to iekļaut. Iespējams, ka mēs varētu dot uzdevumu vai lūgt uh, komisiju pārbaudīt, uh, kā mēs varētu rīkoties saistībā ar šiem jautājumiem, kā mēs varētu tiešām rīkoties. Jo, ja kāds pakalpojums sniedzējs ierodas kontaktpunktā un uzzina, kādas normas viņam ir jāievēro visa, dažādās jomām, bet nesaņem informāciju par darba tiesībām, par nodokļiem, par pieņemtās vērtības nodokli, par tiešām tīm nodokļu jautājumiem, kas viņam jāņem vērā, un arī, lai novērstu, piemēram, dubultu nodokļu uzlikšanu, kas ir būtiski. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, lai mēs zinātu, kā rīkojamies, un šis ir reāls trūkums saistībā ar pakalpojumu direktīvu, bet toreiz mēs bijām pārāk atturīgi, vai arī bija tik daudz strīdus jautājumu, ka šo strīdus jautājumu mēs nevēlējāmies aplūkot. Un noslēgumā patiesībā šajā kopīgajā diskusijā, diskusijā ar uh, MVU, un par to mēs vēl diskutēsim, par to, kā mēs rīkojamies saistībā ar nodokļu jautājumiem Eiropas Savienībā, un noteikti diskutēsim arī par šiem jautājumiem. Protams, to es nevēlos iekļaut šeit, taču es domāju, ka mēs varam jau tagad priecāties par to, ka drīzumā mums būs šāda veida diskusijas. Un tagad Paldies, došu vārdu arī ēnu referentiem. Liels paldies, Evelīna. Es domāju, ka jūs komentāru beigās jūs tiešām uzdevāt tos svarīgākos jautājumus. Es priecājos arī, ka pie mums ir ieradusies komisija un viņi varētu censties uzdot atbildēt šos jautājumus un sākt diskusiju, kuru mēs gaidām jau gadiem ilgi un kļūst ar vien svarīgāka. Proti arī krīze ir uzsākusi, zinām, attīstību arī cilvēku domāšanā. Hanslika kundze, ēnu referentu no tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt gribētu apsveikt referents kundzi. Es domāju, ka ļoti visaptverošs un labs ziņojums ir sastādīts, un, manuprāt, te ir uzsvērts svarīgākie elementi pakalpojumu direktīvas ieviešanas jomā. Man ir tikai viens kritisks komentārs, un tas ir par 18. punktu. Un mēs par to runājām, kad mēs tikāmies ar ēnu referentiem. Un eh, šajā punktā jūs uzsverat, ka eh, zināmās dalībvalstīs ir grūtības ar izņēmumu definēšanu. Īpaši, ja mēs runājam par veselības aprūpas un sociālajiem pakalpojumiem. Uh, Kā lai to pasaka? Es neesmu atradusi nekādu apstiprinājumu šim apgalvojumam. Es runāju ar Eiropas komisijas dienestiem, es uh, skatīju pētījumus, kurus uh, veica Eiropas komisija, un šis apgalvojums man nedaudz satrauc, un tas atsaucas arī uz debatēm, kas šobrīd uh, notiek. Uh, Eiropas fórumā, un tas noteikti atgriezīsies arī mums komitejā, kad mēs runāsim par uh, vispārējās intereses pakalpojumu nākotni. Un es domāju, ka mums būs vairāk iespēja vēl par to parunāt. Runājot par citām dokumenta daļām, man nav nekādu kritisku komentāru, tikai Kā jau es teicu iepriekš, Gebhards Gunze eh, ir jau tiešām paveikusi lielisku darbu šeit, un tomēr gribētu vēl paplašināt, papildināt šo ziņojumu ar četrām jomām. Šajā brīfinga dokumentā es nedaudz satraucos, kad redzēju, ka uh, tur ir runa par autorizācijas sistēmām. Un uh, dažās jomās tās nebija izslēgts. Piektajā punktā Gephards Kunz mums atgādina, ka dalība valstis joprojām var lietot savus atļauju piešķiršanas sistēmas un atsevišķus noteikumus, ko es neapšaubu, bet mans jautājums būtu, vai šo sistēmu pārskatīšanu, šo atļauju piešķiršanas sistēmu pārskatīšana tiešām ir uh, novedusi pie uh, tādu sistēmu labošanas vai uh, likvidēšanas, kas ir diskriminējošas vai nav proporcionāls, un tas man nedaudz satrauc, un to mēs varētu varbūt apspriest uh, vienotie kontaktpunkti. Es piekrītu tam, ko teica Gebhards kundze. Es domāju, ka vienu lietu, ko vēl varētu vairāk uzsvērt, ir fakts, ka šie te vienotie kontaktpunkti būtu jāizstrādā un jāuzlabo visu laiku dalībvalstīm, tiem būtu jāattīstās un uh, tiem būtu uh, jātīstās uh, par uh, tādiem kā centriem, kā jūs to aprakstījāt, un uh, tad tie būtu lietotājiem draudzīgi, uh, un patiešām būtu uh, liederīgi un interesanti lietotājiem. Runājot par sadarbību, tas ir izšķirīgi svarīgi. Administratīvā sadarbība uh, ir jānodrošina, šī direktīva nevar labdarboties. Es domāju, ka šī direktīva būtu jāpiemēro ne tikai starp nacionālajām administrācijām un Eiropas komisiju, uh, šī kooperācija sadarbība ir jāstiprina gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Un, ja tas veiksmīgi izdotos, tad visa šī procedūra būtu arī veiksmīga. Devītajā punktā jūs runājat par uh, savstarpējas izvērtēšanas procedūru. Es domāju, ka ir pāragri uh, izvērtēt, eh, tātad jūs teicāt, ka ir pārāk agri izvērtēt šo sistēmu. Jūs minat šo sastarpējas izvērtēšanas procedūru, ka tā būs eh, administratīvs sloks šiem eh, administrācijas birojiem. Es jums zināmā mērā piekrītu, es runāju ar administrācijas pārstāvjiem no Polijas, un es no viņiem dzirdēju, ka tiešām bija ļoti sarežģīti viņiem veikt pašiem izvērtējumu, un uh, tomēr viņi uzskata, ka viss šis pasākums bija ļoti pozitīvs. Un viņi man teica, ka viņi veica šo te, kā viņi to nosauca, exercise, šo izvērtēšanas pasākumu, un uh, viņiem tad bija iespēja paraudzīties uz to, kas notiek citās dalībvalstīs. Viņi varēja šo to mācīties, un es domāju, ka tā bija lieliski iespēja, kā dalībvalstīm labāk uh, savstarpēji saprasties. Un vēl viens punkts, kas droši vien arī nākotnē tiks apspriests, ir fiskālie jautājumi. Nu, tā tad pie tā vairāk nepieskaršos, un uh, es domāju, varbūt mums vajadzētu aicināt Eiropas komisijai veikt pētījumu par to, kādas uh, gaidas ir dalībvalstīs. Un noslēgumā vēlreiz gribētu pateikties jums, Evelīna, uh, tas ir lielisks uh, ziņojums un labs izaispunkts turpmākajam darbam. Paldies! Si, je donne la parole maintenant au chat. Paldies, un tagad Alde referentam, Andreferentam Lekagārdu kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Gebhārdas kundzei par ļoti konstruktīvo Andreferentu tikšanos pagājušajā nedēļā. Un vairākums no manām piezīmēm un komentāriem tika iekļauts ziņojumā. Paldies par to. Un kā jau es pagājušu nedēļu teicu, tas ir līdzsvarots ziņojuma projekts. Un es domāju, ka ir labi, ka mēs šeit pievēršamies galvenokārt ieviešanai un nevis tradicionālajiem jūtīgiem jautājumiem, kas bija pagātnē. Tas ir labs uh, sākums. Kā jūs pareiz teicāt, Gebhārds kundze, es gribētu uzsvērt arī faktu, ka mēs vēlamies, lai pakalpojumu direktīva būtu pilnībā piemērota, bet tikai 20 dalībvalstis ir ieviesušas visu direktīvu, un 5 dalībvalstis vēl nav izveidojušas vienotā kontakt, vienotos kontaktpunktus, tātad mums viņiem uz to ir jānorāda un jāpiespiež šīm dalībvalstīm to darīt. Es pieskaršos detalizēti trim punktiem, kas ir iekļauti ziņojuma projektā. Pirmkārt, vienotie kontaktpunkti, to esmu jau vairāk kārt uzsvērs. Es domāju, ka mums ir jāuzsver arī valodas problēmas, tas ir jārisina. Un uh, man prieks, ka jūs arī to uztverat nopietni. Un jūs uzsverat šo faktu ziņojumā. Otrs uh, jautājums par vienotajiem kontaktpunktiem uh, ir tas, ka uh, lietotājiem draudzīgiem jābūt šiem punktiem, un tas ir jāuzlabo vēl. Ir ļoti uh, sarežģīti runājot par e-slimībām. Šīs uh, procedūras uh, ievēro dalību valstīs. Tas ir gandrīz neiespējami. Tās uh, ievērot pārobežu kontekstā. Ir valstis, kas prasa uh, savām, uh, savās valstīs lietot nacionālo elektronisko parakstu. Un tas ārvalstniekiem nav gandrīz iespējams. Tātad uh, esmu dzirdējis, ka ja jūs vēlties uh, strādā, tātad lietot Itālijas elektronisko parakstu, uh, Itālijā, tad jums jādodas uz Romu, lai to saņemtu, un tad mums kaut kas ir šeit jādara, lai uzlabotu uh, šo jautājumu. E-parakstu nevajadzētu prasīt arī visiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti kontaktpunktos. Un dažās dalība valstīs tā tas šobrīd tiek darīts. Es zinu, ka saskaņā ar direktīvu valstīm ir jāveic riska novērtējums par to, kuriem pakalpojumiem būtu vajadzīgs uh, e-paraksts, bet uh, dalībvalstis to mm, neņem vērā. Viens jautājums, es nezinu, vai tas ir iespējams, bet man šķiet tikai loģiski, ja mēs uh, jauta, prasītu vienoto elektronisko parakstu visām dalībvalstīm. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet es, protams, tagad paceļu šo jautājumu arī komisijai, bet es tiešām domāju, ka uh, tas būtu izdarāms, un ja tas būtu izdarāms, tad tas tiešām atrisināt daudzus no šiem jautājumiem, kas te tiek pacelti. Tātad vai tas būtu iespējams, vai tas tiešām ir uh, neiespējami jautājumzīme. Un tad, kā jau Gebhards kundze minēja, aptvērums šiem te veicamajiem pasākumiem Tas ir atvērts jautājums, jābūt piesardzīgiem, jo šis ir delikāts jautājums, bet es domāju, ka uh, PVN reģistrācijas numurs, kas jums ir vajadzīgs, lai uzsāktu uzņēmē darbību, tas varētu būt viens no risināmiem jautājumiem kontaktpunktā. Uh, es esmu liberāls, bet es domāju, ka tas tiešām ir jautājums, kuru varētu Uh, tur risināt. Tas ir par uh, vienotiem kontaktpunktiem. Tagad par uh, sastarpēju sadarbību. Es domāju, ka mums ierēģi ir labāk jāapmāca visos līmeņos. Labāk apmācīgs, apmācīts personāls, protams, uzlabos ieviešanu, un tas būtu vērtīgi. Un treškārt, šīs te diskusijas par piemērošanas aptvērumu, 18. šis slavenais 18. pāns Kā jau pagājušajā nedēļā minēju, tas mums varētu radīt problēmas. Esmu nedaudz uh, neskaidrībā, un varbūt Gephards kundze var paskaidrot par uh, dalību valstu pausto viedokli. Paldies! Si, uh, Paldies! Un uh, tagad došu vārdu ēnu referentam no zaļo grupas. Labdien! Es eh, vērsīšos tieši pie Evelīnas un pie citiem ēnu referentiem. Un eh, tas, ko es teikšu, nevienu tas nepārsteigs, jo mēs jau par to runājām darba grupas sanāksmē. Es pieņēmu zināšanai to, ko jūs toreiz teicāt. Uh, un es domāju, ka kaut kādā veidā jau mēs kompromisu atradīsim. Es gribēju sacīt sekojošu. Es saprotu, ka šis ziņojums ir jāskata vienotā tirgus akta kontekstā, un tur ir divas jaunas lietas. Pirmkārt, mēs šeit runājam par iekšējā tirgus pilnveidošanu un uh, tiek uh, uzskatīts, ka ir nepieciešami četri izaugsmas punkti, kā iekšējais tirgus veicinās izaugsmi, veicinās jaunu darba vietu rašanos, bet, manuprāt, tas ir pārsteidzīgi. Būtībā pašlaik jau mēs pat varam apgalvot pretējo. Es domāju, mums nevajadzētu iekrist šajās lamatās. Neviens nevar pateikt, vai vienotā tirgus akts patiešām nozīmēs izaugsmi un vairāk darba vietu. Es uh, gribētu parlamentam ieteikt būt piesardzīgam saistībā ar skaitļiem, kur šeit tiek propagandēti kā direktīvas ieguvums un otrkārt par novērtējumu. Vienotā tirgus aktā ir skaidri pateikts, ka savstarpējā novērtēšana ir sevi pierādījusi, ka tā, ka tādā veidā, kā tas ir iekļauts um, pakalpojumu direktīvā, arī jau tas ir sevi pierādījis. Es domāju, ka ir pārāk agri, ko tādu, atbi, uh, ko tādu apgalvot. Varbūt to ir iespējams kaut kur norādīt, īsti nezinu kur. Tomēr es domāju, ka mēs nevaram atstāt šeit komisijas apgalvojumu tā, ka tas jau sevi ir pierādījis. Es jau nesaku, ka tas tā nebūs, bet pašlaik ir vienkārši par āgri ko tādu atbil, apgalvot. Es domāju, ka mums vajadzētu nedaudz distancēties no tā, ko sacījusi komisija. Un treškārt, vispār, vispārējais intereses pakalpojumi. Es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu vēlreiz uh, sākt šo diskusiju, un tam uh, ir politiski un tehniski iemesli. Galu galā šī parlamenta vairākums par to jau ir izteicies. Es domāju, ka šis teksts parādās laikā, kur mums notiek intensīvas diskusijas ar komisiju un Beļģijas prezidentūru par to, kā īstenot, piemērot um, Lisabonas līgumu, un tāpēc es domāju, ka mums šeit vajadzētu atrast saikni ar Lisabonas līgumu un to skaidri norādīt pāris teikumos. Un tad par informācija, kas ir jāsniedz eh, ziņojuma rakstiskajā daļā es neko par to neatradu. Šī doma kā tāda man šķiet ļoti laba un pat izšķiroša, bet varbūt um, iespējams, ka to ir, to ir iespējams iekļaut kādā punktā pie vienotajiem kontaktpunktiem. Jā, Paldies. Um, man pašlaik ir jānodot priekšsādātāja funkcijas manai kolēģei. Saka priekšsādātāja, es tikai gribēju sacīt, ka uzskatu par ļoti pareizi jūs pirmos uh, komentārus. Es uh, uzskatu, ka mēģināt šeit sastādīt bilanci ir pārāk agri un šeit ir uh, runa par mūsu uzticamību. Svensens kundze, vai jūs arī vēlaties teikt, ko savu politika, politiskās grupas vārdā? Ja nē, tad došu Manders vārdam, uh, Manders kungam vārdu. Lielas paldies priekšsādātājiem. Es gribēju apsveikt Evelīnu, jo, manuprāt, šis ir ārkārtīgi līdzsvarots un labs ziņojums, kā jau mēs uh, vairākus gadus esam diskuse, diskutējuši. Tas ir noticis gan emocionāli, gan uh, cī, apcīnoties vienam ar otru. Mēs uh, zinām, ka parlamentā, bet arī padomē visiem bija bailes par, turpma, uh, par nākotni. Mūs visus vajāja šis poļu santehniķa rēks, Un mēs redzam, ka pašlaik atmosfēra ir nomierinājusies. Pat uh, Francijas vēstnieks iepazīstināja ar šo uh, ziņojumu. Es domāju, ka savstarpējā novērstēšana dalība valstīs ir ļoti veiksmīga ideja, un vēstnieks uh, bija ļoti apmierināts ar vienoto kontaktpunktu uzskatot, ka tas samazina nevajadzīgu administratīvo slogu. Pašlaik mēs saskarāmies ar problēmām, jo paraugoties uz uh, pašu sa savu radīto sistēmu, mēs redzam, ka mēs redzam pārāk lielu administratīvo slogu. Vēstnieks bija ārkārtīgi pozitīvi, pozitīvi noskaņots par pakalpojumu direktīvu, jo tā ir atvieglojusi dzīvi franču pakalpojumu sniedzējiem. Uh, Es esmu dzirdējis eh, dažas eh, idejas par to, ka šajā ziņojumā vajadzētu iekļaut arī finanšu informāciju, un tā ir viena no būtiskākajām lietām, kas um, ir jāņem vērā tad, ja jūs vēlaties sniegt pakalpojums pārrobežu dimensijā arī elektroniskais pāraksts, kas būtu kopīgs visā Eiropā, būtu ļoti laba lieta un iespējams, ka ir pat iespējams paredzēt vienotu PVN maksātāju numuru, jo tādā gadījumā nevajadzētu vēlreiz vērsties nacionālajās sistēmās. Es domāju, ka PVN mums ir Eiropas pieeja, un tas būtu ārkārtīgi racionāli. Baidos, ka tagad atvērš Pandoras lādi, bet es uzskatu, ka pašlaik mēs esam daudz mierīgākā situācijā un mēs esam nākotnes uh, vidū. Varbūt pašlaik būtu laiks atcelt ierobežojumus, lai visiem būtu skaidrs, kad mēs uzdodam sev jautājumu, kādi pakalpojumi ir izslēgti no šīs direktīvas darbības jomas, tad mums ir jāpajautā, kāpēc uh, darbības jomā ir šie izņēmumi. Varbūt ir tādi izņēmumi, ko mēs varam atcelt, jo tie vairs nav nepieciešami, jo mums vairs nav jābaidās no tā, ka šie pakalpojumi varētu apdraudēt nacionālās schēmas un sistēmas. Es ierosinu padomāt par šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka Karolīnas ierosinājums ir ārkārtīgi labs. Paldies! Paldies, uh, Manders kungs, jūs esat uh, atsācis diskusiju, kura varētu kļūt pavisam bīstama. Un tagad es došu vārdu Rīles kundzei, tad man ir jāiet uh, prom un mani kolēģi pārņems vadību. Gribēju teikt, ka šeit nav runa par izņēmumiem, bet par diferenciāciju Mēs šeit atšķiram amatnieciskus pakalpojumus un tiesiskus pakalpojumus. Un tie ir paredzēti pavisam konkrēta iemesla dēļ. Es um, pieteicos runāt par uh, citu jautājumu, par skrīningu. Par s... Reģionālajā komitejā mēs runājam par skrīningu un īstenošanā Mēs dažās dalībvalstīs saskatām problēmas. Piemēram, Vācijā šis skrīnings tiek uh, veikts pārāk detalizēti, vairāk nekā 12 tūkstoši mm, pašvaldību uh, ir uzaicinātas ziņot par izmaiņām savos statūtos, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi birokrātiski. Būtībā tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs vēlējāmies panākt. Mēs vēlējāmies likvidēt birokrātiju, bet pašlaik mēs radam papildus birokrātiju. Uh, Eiropas līmenī es domāju, ka Eiropas tirgum ir pilnīgi vienalga, kādi noteikumi attiecās uz kapsētām vai citām līdzīgām lietām kādā nelielā pašvaldībā. Tāpēc es domāju, ka īstenošanā mums būtu jāparedz uh, skaidrāk pateikt, kas tad īsti ir svarīgs. Ah, dakašen, Frau Liels paldies, Rīles kundze. Un uh, pašlaik uh, došu vārdu praktisko un zaino komisijas. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ļaujiet man arī sākt, tāpat kā ēnu referenti to darīja, apsveicot referenti. Jo šķiet, ka viņa ļoti konkrētu uh, ziņojumu ir sastādījusi. Un uh, tur tiek arī pozitīvi novērtēta pakalpojumu direktīva. Mēs redzam, ka referente turpina spēlēt uh, uh, to lomu, kur viņi spēlē arī sarunās, apkopojot dažādus viedokļus attiecībā uz šo instrumentu, kas ir ļoti svarīgs iekšē tirpus darbībai. Ir virkni jautājumu, kas tika pieminēti. Uh, iziešu tiem ātri cauri, cenšoties atbildēt arī uz jautājumiem, kas ir uzdoti. Pirmais punkts, ko minēja referente un cita ēnu referente - savstarpējā novērtēšana un vai savstarpējā novērtēšana ir bijusi veiksmīga vai nē. Es domāju, ka galvenokārt par to ir jājautā dalību valstīm. Šī ir bijusi unikāla iespēja dalību valstīm uh, vienām, vienai ar otru savā starpā diskutēt, jo bieži vien uh, ir diskusijas ar komisiju. Tātad tagad viņas var savā starpā apspriesties noteikums, kāpēc tie tiek piemērot un kādas ir grūtības. Un tas ir interesanti, jūs zināt, ka uh, sadarbojoties uh, starp dalībvalstīm, tās strādā šajos te klasteros un bieži vien uh, arī N referenti un referenti ir no tām valstīm, kas sadarbojas - Vācija, Polija, Dānija, piemēram. Un ir interesanti vērot, ka Vācijas administrācija prasa Dānijai, kādas jums ir grūtības kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot pakalpojumus iekšē tirgu un tā tālāk. Tātad, uh, kopumā kā instruments, lai izvērtētu politikas iespējas un caurskatāmības un sadarbības instruments starp dalību valstīm, šis ir ļoti augstu vērtējams instruments. Tagad mums eh, tas, protams, nenozīmē, ka mums ir jāizmanto savstarpējā izvērtēšana uz visām lietām, bet eh, vienmēr ir jāizvērtē, vai šis instruments ir eh, pareizais vai nē. Runājot par eh, vienotajiem kontaktpunktiem, um, ir ļoti labi un svarīgi saņemt parlamenta atbalstu, lai izdarītu spiedienu uz dalību valstīm, lai tās kaut ko darītu. Uh, un, kā tika teikts, viens no svarīgākajiem sasniegumiem uh, direktīvā ir tieši tas, komisija strādā un turpina strādāt ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka uh, Uh, šie kontaktpunkti uh, tiktu pabeigti un attīstītos. Tātad, uh, kā jau tika teikt, nevar būt tā, ka tos izveido un tad viss tiem ir jākļūst lietotājiem draudzīgākiem, efektīvākiem un aktīvākiem. Un mēs runājam par pirmās un otrās paudzes vienotiem kontaktpunktiem. Mēs izdarām pieredzi, pie, mēs izdarām spiedienu uz tām dalībvalstīm, kurām vēl nav šie vienotie kontaktpunkti. Referenta atsaucās uz nepieciešamību koordinēt eh, dalībvalstu darbību, un eh, lūgums komisijai šeit rīkoties eh, tik izteikts, mēs cenšamies to darīt gan praktiskā veidā, gan citādi, un mēs cenšamies strādāt ar dalībvalstīm, lai būtu vienots logo. Ir tagad tāds veids, kā atrast vienotos kontaktpunktus dalībvalstīs. Mēs vēlamies koordinēt, bet kas svarīgi, mums ir svarīgi neatņemt dalībvalstīm kompetenci, jo uh, tie pārsvarā ir e-valdības centri nacionālā līmenī, kam ir jāpaliek dalībvalstu atbildībā, jo tikai viņi zina, vai viņiem vajag autorizāciju uzņēmumu, kas veic tīriešanas pakalpojums, vai, piemēram, kāds grib atvērt restorānu ar terasi. Tās nav lietas, kas ir jāreglamentē Eiropas līmenī, uh, Tas ir jādara dalību valstīm, jāveic šie pasākumi, un tad šī darbība ir jākoordinē. Kas attiecas uz otru jautājumu, kas tika pieminēts? Informācija par lietām, kas neietilps direktīvā, piemēram, PVN, jā, tiešām tas ir tāds Tā ir tāda pamata informācija. Un daudzās dalība valstīs jūs vispār nevarat sākt darboties, ja jums nav PVN maksātāja numurs. Tad, tad būtu saprātīgi, ja jums ir pieejama informācija par PVN numuru iegūšanu vienotajos kontaktpunktos. Un šeit mums ir tiešām jāstrādā pragmātiski, lai šāda informācija ir pieejama vienotajos kontaktpunktos. Mēs negribētu ieslīgt diskusijās par to, vai eh, kādā jomā ir jātiek iekļautai direktīvai vai nē. Mēs ar dalību valstīm strādājam ļoti pragmatiskā veidā, un es domāju, ka daudz dalību valsts labprāt iekļautu informāciju par PVN maksātāju numuru vai, piemēram, par sociālās, uh, uh, sociālo maksājumu numuru. Uh, Un eh, daudzās dalībvalstīs tiešām eh, ļoti saprātīgi pieeja šeit tiek ievērot. Ar valodu jautājumu ir tāpat. Mēs zinām, ka nav obligāts pienākums sniegt informāciju citās valodās, bet mēs zinām, ka tas ar laiku notikts. Un pierobežu reģionos dalībvalsts tiešām nodrošina, lai um, uh, būtu informācija citās valodās jo, ja jums ir informācija citās valodās, jūs veicināt investīcijas, ārvalstu investīcijas, un tāpēc valsts interesēs ir veicināt to, lai būtu šī informācija citās valodās. Bija ļoti viltīgs jautājums, ko uzdev Haldegārda kungs un arī Manders kungs, vai mums varētu būt vienotais e-paraksts Eiropas Savienībā. Es atstāšu to IMSO ģenerāla direktorāta kolēģu ziņā e-paraksts e, ir daudzas lietas, tas, ir da tas var būt daudz kas dažāds. Ja jūs, piemēram, e, tiešsaistē internetā uh, iepērkaties, tad jums bieži vien ir parole. Tas ir e-paraksta viens no veidiem, bet jums ir arī tādi ļoti Mm, droši parakstīju, kad jums ir jāsņem certifikāts par to, kas jūs esat, kā par jūsu personību, bet tātad ikdienā, kad ir eh, vienkārši jūsu PIN numurs vai pārole, lai iepirktos eh, internetā, piemēram, grāmatas pirktu, Bet eh, atšķirīga lieta ir, ja jūs vēlaties pierādīt, ka jums ir vajadzīga arhitekta kvalifikācija, tad varbūt dalībvalsts gribēs augstāku drošības uh, līmeni. Protams, ka tas ir administratīvās vienkāršošanas jautājums, bet tas nenozīmē, ka, ja mēs esam tiešsaistē, tad mums nevajag drošību. Uh, Eiropas līmenī vajadzētu būt vairāk savstarpēji atzīšanai. Ir e-paraksta direktīva, kas tiks uh, pārskatīta digitālās darbkārtības ietvaros, un mums jānodrošina, lai uh, tad, kad tiek izmantot e-paraksts, tie citās valstīs tiktu atzīt, un pie tā mēs strādājam. Bet ja kāds vēlas ķerties pie šī tā grūtā uzdevuma, e paraksts Eiropas līmenī, tad tas ir interesants paraksts. Jautājums, diemžēl, nav dzirdams no zāles. Jūs man šodien uzdodat daudzus jautājumus, uh, kurus neiekļauj uh, pa, pakalpojumu direktīva, kaut gan tā ir ļoti plaša, tas neiekļauj nodokļus, bet uh, mans, man izpratni ir, ka uh, runājot par tālāko darbu, um, mani kolēģi citās nodaļās būs ieinteresēti par to uzzināt. Tad administratīvā sadarbība. Uh, pilnīgi piekrītu visiem tiem, kas teica, ka tas ir ļoti svarīgi un mums ir jāpanāk, ka tas darbojas. Tas ir izšķirīgi svarīgi, jo īpaši pierobežu reģionos, kur jums bieži vien eh, nav jāsadarbojas ar kādu pašvaldību savā valstī, kas ir tālāk, bet tieši ar pašvaldību citā valstī, kas ir tuvāk. Un šeit ir jārunā par apmācību un informētību. jo bieži vien um, ir sistēmas, kas netiek izmantotas, un tāpēc mums ir jāveicina informētība darbinieku vidū. Es cerams neesmu aizmirsus nevienu no jautājumiem. Hanslikas kundze jautāja par to, vai ir uh, kaut kas uh, izņemts. Dalībvalstīm lūdzu izvērtēt uh, atļauju nepieciešamību. Joprojām ir aktivitātes, kurām ir vajadzīgas atļaujas, piemēram, par uh, uh, tīrīšanas pakalpojumiem, ja jūs lietosiet toksiskas vielas, tad es domāju, ka tas ir saprātīgi, ka dalība valsts šeit uh, vēlas noteikti atļauju sistēmu, bet ir daudzreiz bijušas atļauju sistēmas, kas nav bijušas vajadzīgas, tā tad ir bijušas dubultas Eh, procedūras, kas pārklājas. Un eh, šur tur eh, šīs lietas ir uzlabotas, tātad darbs nav nepabeigts, ne arī viss ir perfekts, tāpēc mēs turpināsim strādāt. Ja kaut ko esmu aizmirsusi, tad atgādināsiet to man droši vien un vēlreiz apsveic referentu. Paldies! Okay, thank you very much. Um, Ms... Liels paldies, Mārtiņas Pretskundze. Es gribētu atgādināt komitejai, ka vienotā tirgus akta dokumentā ir 20. priekšlikums, kas paredz izstrādāt jaunu PVN stratēģiju 2011. gadā balstoties uz zaļās, eh, grā, zaļās grāmatas ieteikumiem par eh, PVN pārskatīšanu. Roitovas kundze, jūs pieteicāties runāt, un ja jūs varētu izteikties pavisam īsi, tad es varētu dot jums vārdu, citādi ne, jo mums ir ļoti maz laika. Lielas paldies priekšstādātāji, ka devāt man vārdu. Es uh, gribēju uzdot komisijai jautājumu. Tad, kad viņi runāja par vienotajiem kontaktpunktiem, es uzskatu, ka tie ir ārkārtīgi būtisks iekšējā tirgus pabeigšanas aspekts. Es pilnībā atbalstu centienus izveidot vienotu logo, un tas ir ārkārtīgi būtiski dalību valstīm. Uh, lai runātu par vienotajiem kontaktpunktiem kā vienot Eiropas Savienības redzējumu. Čehijas republikā mūsu iekšlietu ministrs balstīja pat savu priekšvēlēšanu kampaņu uz šīs domas. Jo, un tas ir ļoti bēdīgi, jo tas, kas um, ir pozitīvi, pozitīvi, tas parasti tiek uh, prezentēts kā dalība valsts uh, veiksme un viss, kas ir neveiksmīgs, viss nāk no Eiropas. Es domāju, ka būtu nepieciešams, lai dalību valstīm būtu pienākums vienotos kontaktpunktus apzīmēt ar vienotu logo un nodrošināt informāciju par pakalpojumu sārakstu. Šie saraksti varētu būt mainīgi un varētu tikt paplašināti. Tomēr, ja šai kampaņai ir paredzēta kāda nauda, tad tā būtu jāizmanto šiem mērķiem, jo pašlaik mēs redzam tādas uh, dezintegrācijas tendences. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Gepārdas kundzei. Lielas paldies! Es ļoti priecājos par šo pozitīvo diskusiju, kas mums šodien ir par pakalpojumu direktīvu Un tas tiešām, tas tiešām ir liels izmaiņas atšķirībā no pagājušiem laikiem, kad esam diskutējuši. Es piekrītu Paskālam, ka mums nevajadzētu zīlēt kafijas biezumos šajā aspektā. Vienkārši nav datu, kas pierādītu, ka kaut kas šobrīd ir sasniegts, tādēļ arī izņēmu šo punktu no manas ziņojuma, jo tas neko nedot, un tas nozīmē arī diskusiju nepareizajā vietā un laikā. Centīšos īsi paust komentārus par pāris jautājumiem, īpaši Hensliks kundzes teikto, kādas ir problēmas saistībā ar 18. punktu un pakalpojumu izņēmumiem. Rīls kundze jau pieminēja vienu jomu, proti tas, kas notiek Vācijā, tas daļai ir smieklīgi, kur iestādē kaut kādā nelielā ciemā bija jāpārbauda vietējs, tiešām vietējs lietas jautājumu, un tas jāņem vērā skrīningā, kas nemaz nav saistīts ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, un tas attiecas uz 18. punktā minēto. Vēl viena joma ir 2a pants, kur tiek uh, izslēgta vispārējās nozīmes pakalpojumi. Mums šāda definīcija šādiem pakalpojumiem nav pieejama, tāda arī nemaz nevar būt Eiropas Savienības līmenī, un ir pāris dalībvalstis, kuras tad uzdeva jautājumu, kas tad ir šis vispārējās nozīmes pakalpojums un kāda ir atšķirība starp uh, eh, vispārējais ekonomiskās intereses pakalpojumiem. Un šādi jautājumi tika uzdot, par to notika diskusijas gan Francijā, gan Vācijā, gan arī Polijā, šīs pakalpojumu direktīvas īstenošanas sākuma posmā, kā arī citās dalību valstīs, un to es arī vēlos uzsvērt. Trešā joma divi, otrā panta, otrā apakšpunkta, jē, apakšpunkts, man ir šis franču teksts pieejams, ko arī vēlos jums nolasīt. Socio, Šī direktīva neatiec sociāliem pakalpojumiem. Uh, būvniecību, bērnu aprūpi un tādu personu aprūpi, kas eh, patstāvīgi vai uz pagaidu posmu atrodas eh, šādā situācijā, ka nepieciešama aprūpe, vai tāds pakalpojums, kurš atbalsta valsts vai labdarības organizācijas. Tātad ir noteikumi, šādi noteikumi tika uzskaitīti direktīvā, un tas radīja apjukumu tādās valstīs, kā piemēram Francijā, Vācijā, kur uh, īsti nebija izpratne, kā definēt šos pakalpojumus. Piemēram, Vācijā, kur uh, mazuļu aprūpē tiek paredzētas ļoti dažādas iespējas no privātās aprūpas līdz pat baznīcas aprūpē, kas ir piedāvāta un ko valsts atzīst. Tad kā lai mēs tagad rīkojamies šādā situācijā? Šādi jautājumi tika uzdot šī kontekstā, un es tos vēlējos arī pieminēt, jo vienkārši tādi parādījās diskusijas laikā, un nebūtu arī taisnīgi, ka parlaments šos eh, jautājumus vienkārši neievērot, jo šī diskusija vēl joprojām ir aktuāla kādā no dalībvalstīm. Tātad šis ir pamatojums. Tad ir jautājums, ko lai dara šādā gadījumā nākotnē tiešām nevēlos iedziļināties par katru atsevišķo jautājumu, ko jūs pieminējat, taču Logakārta kungs man uzdeva jautājumu, ko es domāju par vienoto elektronisko pārakstu, un ja jūs tādu priekšlikumu izteiksiet, tad es jums tam piekritīšu, jo, manuprāt, tas būtu lielisks pasākums. Tas mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā, un arī to, ko Paskāls teica par MVU un vienoto elektronisko tirgus aktu un to, kā lai mēs rīkojamies, tostarp arī pie PVN, nevis vienota PVN sistēma, manuprāt, tā būtu utopija, taču vienots uh, PVN numurs, ka mēs par šādiem jautājumiem varētu diskutēt, un tas būtu arī liederīgi iekšējiem tirgum, uzņēmumiem šādā kontekstā. Runāt par skrīningu, Šeit noslēgumā vēlos teikt par šo pašreizējo izvērtēšanu. Šis skrīnings ir pats par sevi ir pozitīvs pasākums, un es pati Vācijā iepazinos ar kāds pilsētas mēru, kurš teica, ka šīs diskusijas ietvaros par pakalpojumu direkciju es papūlējos palūkot, kādi procesi notiek manā administrācijā, un es ieraudzīju, cik ļoti komplicēta ir šī sistēma, un tad es veicu modernizāciju uh, savas uh, darbības robežos. Tātad neatkarīgi no šīs pakalpojuma direktīvas, kas bija vairāk kā tāds stimuls, motivācija to darīt. Un runājot par šo izvērtēšanu, pie tā es palieku, mēs tiešām vēl joprojām nevaram pateikt, kādas sekas vai pozitīvas vai negatīvas. Tas vēl paliek atklāts jautājums, un tāds paliks nākotnē. Un noslēgumā Runājot par laika grafiku, vēlos atgādināt, ka gala termiņš grozījuma iesniegšanai ir 2010. gada 7. decembris, pulksten 12. dienā. Diskusija par grozījumiem notiks jau 10. janvārī un februārī paredzēta plenārsēde ziņojumiem. Paldies! Many thanks, madam. Liels paldies, Gepārds Gonze. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir otrā viedokļu apmaiņa par nodarbinātības komitejas ziņojumu par vispārējais nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, par to nākotni. Un es došu vārdu referentam Dēmienam Abadam, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs Konze. Tā ir diskusija, kas ir cieši saistīta ar to, ko mēs tikko runājām par pakāpojumu direktīvu, un es īsumā mēģināšu pieskārties visvairākiem punktiem. Mums ir notikusi jau pirmā diskusija par vispārējais nozīmes sociālo pakāpojumu nākotni, par to mēs runājām arī plenāru sēdē 16. oktobrī. Un Inta grupā uh, Es piedalījos arī debatēs par uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī seminārā, ko organizēja Beļģijas prezidentūra. Un no tā visa izriet uh, viens skaidrs secinājums. Mums ir jāpavirzās uz priekšu, un tam ir jānotiek pragmatiski, lai šādā veidā mm, likvidētu veselu virkni atšķirību iet runa par um, sociālo pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzību. Tiem ir arī sociāla nozīme, īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi. Šeit ar šādiem pasākumiem mēs varētu mīkstināt krīzes sagas. Mums ir zināmas bāžas, jo mēs esam konstatējuši, ka ir pastāv vesela virkne problēmu, daļai tās komunikācijas problēmas, bet ir arī satura problēmas, un tāpēc radās ideja padomāt par to, vai nebūtu nepieciešams Eiropas uzraudzības centrs sociālajiem pakalpojumiem, kas uzrauga šo pakalpojumu sniegšanu un apkopo dažādas informācijas avots no dalību valstīm gan reģionālā, gan nacionālā līmenī, un šo informāciju apkopoto varētu izplatīt tālāk tas padarīt sociālos pakalpojumus redzamākus. Šeit rodas jautājums, kā tad varētu būt, kāda tad varētu būt šim, šo pakalpojumu mājaslapa, tā būtu pieejama trijās valodās. Tajā ir jāņem vērā arī sociālie aspekti 9,6% Eiropas Savienības pilsoņi strādā sociālo pakalpojumu sfērā, un, ta, un, tie, un sas, tas sastāvda 9% no IKP, tāpēc ir nepieciešams atrast izsvērtu pieeju, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Mums būtu jāpadomā arī par to, ka šie tirgi varētu tikt saskaņoti, sadarbojoties sabiedriskajiem, sabiedriskajiem sektoriem un pašvaldībām, kā veicināt kvalitatīvos kritērijus un uh, atklātajos konkursos, es domāju, vairs nevajadzētu vadīties nevis pēc zemākās cenas, bet pēc izdevīgākā piedāvājuma Sociālie pakalpojumi ir atbalstāmi, ja mums izdotos pārvarēt veselu virkni juridisku uh, problēmu. Ties, mēs redzam, ka šeit pastāv vesela virkne noteikumu iekšējiem tirgum, valsts palīdzībai un sabiedriskajiem sektoram, kas ir jāievēro un kas man šķiet visai interesanti. Šīs vadlīnijas, um, va, šīm vadlīnijām ir arī tiesiska nozīme, bet tās varētu tikt izmantots arī praksē. Vēl mums ir jārunā par tiesisko ietvaru, kādā tiek sniegti sociālie pakalpojumi, jo Monti ziņojumā mēs redzējām, ka nav saprātīgi sociālajiem pakalpojumiem paredzēt atsevišķu tiesisko pamatu, tiesisko ietvaru, vadoties pēc sektora specifikas. Tāpēc es domāju, tad, ja mēs vēlamies pavirzīties uz priekšu, mums ir jāizvēlas pragmatiska pieeja, kas ir uh, balstīta uz šo sektoru un kas ļautu diskusijā pavirzīties uz priekšu Varbūt mums vajadzētu padomāt arī par jautājumu, kādi ir sociālo pakalpojumu, kā, kāds ir sociālo pakalpojumu iespējas uz sabiedrību. Būtu labi, ja komisija, padome un parlaments sagatavotu plašu pētījumu par vispārējais nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Uh, Es šeit domāju par pakalpojumiem, kas tiek sniegti vecāku gadagājumu pilsoņiem, ņemot vērā demografiskās tendences, un būtu labi, ja mēs gūtu pārskatu par uh, šo sektoru, lai varētu padomāt par to, kā tas darbojas un kādu juridisko ietvaru tam ir iespējams paredzēt. Mums vajadzētu vadīties pēc vienota mērķa uzlabot pakalpojumu kvalitāti Vēl es gribēju piebilst, um, kā ļoti svarīga ir arī daudzveidība. Mēs nedrīkst, mums jāpatur prātā subsidiaritāte, joprojām ir princips, pēc kura mums būtu jāvadās. Eiropā nav vienota sociālā dienesta, mums ir jāņem vērā šī sektora daudzveidība un likumdošanas pluralitāte, atšķirības Eiropas dalību valstu un reģionālajos līmeņos. Šie būtu galvenie punkti, par kuriem es gribēju mm, izteikties, un ar, nepat, ar interesi gaidīšu jūsu diskusiju. Es pašlaik, mums pašlaik vairs nav īsti daudz laika, vai ēnu referenti uzstāj uz to, ka vēlas kaut ko teikt. Ja jūs vēlaties, jūs varat izteikties. Labi, tad mēs turpināsim ar komisiju. Komisijai došu vārdu uz minūti komentāram, lūdzu. Merci beaucoup. Um, la... Liels paldies! Mums jau bija iespēja runāt par komisijas nostāju. Saistībā ar šo dokumentu tas bija pagājušajā sēdē, un tagad es vēlos tikai īsi runāt par to, ko abatkungs tikko teica. Mums bija iespēja izmantot viņa zināšanas formā, kuru rīkoja Bēļģijas prezidentūra ar komisijas atbalstu. Komisija un vairāki komisāri piedalījās šajā fórumā, un, manuprāt, mūsu komisāra viedoklis bija ļoti skaidrs. Komisija apstiprināja, ka atbalstīs un vēlas atbalstīt pašvaldības, ja tās ir atbildīgas par šīs vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Ja tas atbilst arī Eiropas Savienības normām šajā kontekstā. Mēs formā izdalījām arī vadlīnijas, kas runā par šo eh, normu izmantošanu attiecībā uz valsts iepirkumu arī un uz iekšējo tirgu. šajās vadlīnijās ņēmām vērā arī anketu no 2007. gada, kas bija atjaunināta. Un šis dokuments nav oficiālais komisijas viedoklis, bet tas tika izstrādāts dienestos, kur tika iesaistīt šo normu īstenošanā. Es domāju, ka šīs vadlīnijas ir ļoti uzticamas un tās interpretē attiecīgās normas saskaņā ar komisijas viedokli un ir kā palīga līdzeklis um, personām, kas izmanto, kas var to izmantot ikdienas darbā. Šīs vadlīnijas ir ļoti konkrētas, ļoti detalizētas. Turklāt varu norādīt arī uz interaktīvajiem informācijas pakalpojumiem, kurus var izmantot. Komisija teica, ka abatkungs, abatkungs eh, teica, ka varētu uzsākt pētījumu, un ir jau tāds pētījums, kurš ņem vērā dažādas dalību valstis, un kur notiek mēģinājums izpētīt, kā šie pakalpojumi darbojas dažādās dalību valstīs, un kad šis pētījums būs noslēgts, mēs labprāt jūs informēsim ar šiem rezultātiem. Paldies! Paldies! Es arī gribētu pateikties tulkiem par pacietību, saka priekšsēdētājs kundze. Uh, un mēs atgriezīsimies pie jau, šī jautājuma janvārī, un atzinumu projektu mēs skatīsim 25. un 26. janvārī vienā no šīm dienām, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir februāra sākumā. Liels paldies visiem!